liebe Kollegen, meine Damen un Herren. Äh, Dargie kolēģi, dāmas un kungi, es gribētu uh, šodienas uh, krīzes komitejas uh, sēdi ar šo arī atklāt. Mums šodien ir iespēja strādāt visās parlamenta oficiālajās valodās un paust mūsu viedokli. Es gribētu uzdot jautājumus, vai ir kādi eh, jautājumi un piezīmes par darba kārtību. Nē, tas tā nav, līdz ar to tā ir pieņemta. Man nav nekādi īpaši paziņojumi jāizsaka, līdz ar to pavērsīsimies uzreiz trešajam punktam. Tas ir mūsu uh, 28. janvāra sēdes protokola pieņemšanas punkts. Vai ir kādas iebildes? Nē, tad protokols ir pieņemts. Tad turpināsim ar mūsu šodienas programmu. Esmu ļoti gandarīts uh, uh, sveikta Maso Padoa Skopie šeit pa kreisi kas dažādā veidā ir līdzveidojis Eiropas vēsturi. Viņa biogrāfija ir izdalīta, līdz ar to necitēšu faktus no tās. Jūs zinat, ka viņš bija Eiropas centrālās bankas izpildu komitejas un arī a, Itālijas a, finanšu ministrs, un līdz ar to bija ļoti nozīmīgs a, politiskajā dzīvē. Līdz ar to tie jautājumi, eh, ko šodien izskatām, ir arī viņa eh, izpildījumā ļoti nopietni. Viņš piedalās arī Žaka eh, Delora nodibinātajā un tagad Parīzē um, esošajā darba grupā ar nosaukumu Notre Europe, jeb arī uh, mūsu Eiropa, un došu jums tagad vārdu. Uh, Ja iespējams, lūdzu, uzstājieties desmit minūtes. Un bez tam es gribu teikt arī, ka visa mūsu sēde būs arī straumēta. Paldies! Mr. Chairman, it's a... Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man ir liels gods uzstāties jūsu komitejā, uzklausīšanā. Es domāju, Jūsu komitejai ir īpaši uzdevumi apspriest eh, to tematiku, kas ir saistīta ar krīzi, jo, protams, ekonomiskā krīze skar tik daudz dažādu jomu un nozaru, kas pārklājas ar vairāku komiteju pilnvarām. Un ja nebūtu šādas īpašās komitejas, kas risinātu ar krīzes saistītās problēmas, tad rastos tāda fragmentizācija un, protams, tas visus centienus kavētu un nevarētu un apgrūtinātu tādu ne, neapmiglotu kopainas skatu. Šīs dienas programma pievēršas globālās pārvaldības jautājumiem, un es runāšu tieši par šo tematiku un e, nepievērsīšos plašākiem krīzes aspektiem. Savas piezīmes es sadalīšu tādās četrās kategorijās. Pirmām kārtām manos ievadvārdos es pievērsīšos Eiropas Savienības pozīcijai attiecībā pret krīzi. Otrām kārtām es uzdošu jautājumu, vai krīze e, ir no, izraisījusi globalizācija vai e, globalizācija to ir tiešā veidā ietekmējusi. Trešais aspekts aplūkos e, dažādus līdzekļus un instrumentus globālajā pārvaldībā, lai varētu nākotnē mums palīdzēt izvairīties no šādu krīžu atkārtošanās. Un ceturtais tematiskais loks pievērsīsies tādiem jautājumiem, kā, ko Eiropas Savienība varētu darīt lietas labā, lai varētu reformēt globālo pārvaldību. Pirmām kārtām. Tātad pirmais tematiskais loks tā apkopojoši sakot, varu teikt, ka krīze nedzima Eiropas Savienības teritorijā, bet Eiropas Savienība varētu būt pirmais smagākais krīzes upurs. Kādēļ šī krīze neradās Eiropas Savienībā? Tādēļ, ka galvenie krīzi izraisošie cēloņi. Daudz spilgtāk izpaudās citās pasaules daļās salīdzinājumā ar Eiropas Savienību. Šeit varētu minēt ļoti ekstrēmo tirgus fundamentālistu uh, ideoloģija, ka tirgos viss eh, notiek eh, pareizajā ceļā, ka tur eh, jau no virzās, ka viņi virzās ceļā uz līdzsvarotību un ka valdībām vajadzētu vienkārši samazināt dažādas pārvaldības instrumentus un jāļauj tirgiem brīvi zelt un plaukt. Un mēs pieredzējām uh, smagas krīzes izpausmes citās pasaules vietās. Tāpat tā doma, ka starptautisko integrāciju ir iespējams veikt bez jau kādas uh, valsts struktūras, principā ir pretrunā starptautiskās integrācijas idejai kā tādai, vismaz ņemot vērā, kā tā tika izkopta Eiropas Savienībā. Starptautiskā integrācija beigās attīstījās tādā gultnē, kas nebija papildināta ar īpašu regulējumu, tur eh, pāraudzībā nepiedalījās regulējošās iestādes, piemēram, parlaments, eh, likumdevēja orgāns, tālāk eh, tieslietu orgāni, un, protams, mums šeit jārunā arī par budžeta procedūru. Tie bija četri elementi, kas papildināja tirgus, ekono, tirgus mehānismus lai varētu līdzsvarot gan šo tirgus, gan uh, politisko dimensiju, veicot ekonomisko integrāciju, ir jāizvairās no nelīdzsvarotības. Un šāds līdzsvars, kas varbūt vairāk ir redzams pasaules līmenī, tik spēcīgi neizpaužas Eiropas Savienības līmenī. Tāpat Ehm, bija dažādas īstermiņa operācijas, un eh, tas, protams, eh, visu šo finanšu tirgu darbību nepadarīja ilgtspējīgu, un tādā veidā arī noveda pie krīzes. Un eh, Eiropas Savienībā pastāvošie mehānismi un struktūras nebija salīdzinājumi ar citu ekonomiku līmeņiem. Tālāk makroekonomiskās nelīdzsvarotības, ko mēs pieredzējām, uh, ASV fiskālais deficīts, budžeta deficīts, lielie parādi nebija pieredzama Eiropas Savienībā tik e, spilgtās izpausmēs. Es šeit runāju vairāk par faktoriem, nevis par krīzes cēloņiem. Tātad e, šie faktori nebija ar tādu eiropeisku raksturu, un ja pārējajā pasaules daļā būtu līdzīgas iezīmes, varbūt eh, krīze vispār nebūtu izcēlusies. Katrā ziņā Eiropas Savienība varētu kļūt par krīzes pirmo upuri, jo krīze to pārsteidza tādā pusceļā. Tādēļ uh, Eiropas Savienība uh, Uh, bija vājāka un neaizsargātāka pret šo krīzi, jo uh, krīžu pārvaldības kapacitāte Eiropas Savienībā nebija tik augsta, jo tā galvenokārt ir uh, eksistējoša dalību valstu līmenī. Bet dalību valstu līmenī krīžu pārvaldība bieži vien iegūst eh, tādus protekcionisma un atbalsta iezīmes, kas ir vērstas galvenokārt uz nacionālās ekonomikas atveseļošanu, nevis visu Eiropas Savienības ekonomiku. Mēs pieredzējām to, ka tika glābtas vairākas bankas, tās tika nacionalizētas un eh, tās tika nacionalizētas galvenokārt izmantojot dalību valstu rīcībā esošos instrumentus. Protams, eh, tika izdarīts zināms spiediens un eh, mēs redzējām, ka arī autonozara tika ļoti smagas kartas krīzes laikā. Un visbeidzot, tagad mēs esam liecinieki tam, ka konkrēta valsts izjūt šo krīzes spiedienu spēcīgāk nekā citas. Piemēram, eh, šeit mēs konkrēti varam runāt par Grieķiju. Krīze tā tad neradās Eiropas Savienībā, bet tā varētu būt lielākais krīzes upuris. Otrām kārtām, vai globalizācija ir krīzes cēlonis? Es tā nedomāju, bet noteikti zināmas globalizācijas iezīmes. Ir novedušas pie neilgtspējīgas notikuma attīstības līdz pat brīdim, kad šī neilgtspējīgā pieeja atriebās, ja tā drīkstētu teikt, un šī atriebība bija tik smaga, eh, ka situācija pasiklinājās ļoti ātri un eh, ieguva patiešām ļoti smagus apveidus. Jaņem vērā, ja mēs reaģētu ātrāk, varbūt krīze neizvērstos tik plaša un tik traģiska, un eh, mēs varētu vienkārši piemērot visus ekonomiskos mehānismus, lai pret to cīnītos efektīvāk. Kādas globalizācijas iezīmes uh, ir uh, novedušas pie krīzes? Pirmām kārtām mēs runājam par ASV dolāru kursu. Valsts, kurai ir milzīgs deficīts, tā bija valsts, kas uh, emitēja starptautiskajā tirgu izmantojamu valūtu, kas galu galā noveda pie lieliem deficītiem deficīts krājās un krājās un netika e, veikti nekādi pasākumi, lai šo kļūmi izlabotu, kā tas norisinātos jebkurā citā normālā valstī, jo tad uh, valstī, ko tad īsti vajadzēja darīt, kādus soļus vajadzēja spērt, vajadzēja sākt domāt par resursu nepietiekamību un uh, ieviest nepieciešamos pasākumus. Un ja valsts, kurā ir tik augsts eh, deficīts, eh, emitē starptautiski izmantojamu valūtu, tai ir varbūt jāievēro pat augstāka disciplīnas rādītāja nekā citām valstīm, bet ir vēl kāda globalizācijas pazīme. Un es šeit varu minēt uh, nekustamo īpašumu burbuli. ASV tur bija ļoti augsti likviditātes rādītāji. Un parasti e, tam vajadzētu līdzi vest e, inflācijas paaugstināšanos, jo tā tas parasti pasaulē notiek, ja tiek emitēti pārāk lieli skaidrās naudas līdzekļi, tad e, vienā brīdī ir jāpieaug arī inflācijai. Un uh, Inflāciju ir iespējams nedaudz iegrožot, importējot preces no citām pasaules daļām, kā tas šeit notika, piemēram, importējot preces no Austrum Āzijas. Tātad šī pārliecīgā likviditāte nerezultējās eh, tādā iznākumā, kāds parasti rodas, ne vietējā līmenī, eh, tātad neradās pārlieku augsta inflācija, jo viņiem bija piekļuve uh, lētiem lētām precēm, ko varēja importēt no citām valstīm, un tas nerādīja arī inflāciju startautiskā līmenī, jo netika iedarbināts, iedarbināts um, disciplīnas mehānisms, un parasti šāds uh, mehānisms ir um, jāpiemēro, ja valstī tiek emitēta startautiski lietojama valūta. Globalizācija, protams, rada problēmas, uh, bet nevaram uzre mēs uzreiz tā nevaram pateikt, ka tas ir uh, automātiski kaut kas slikts. ņemot vērā globalizācijas attīstību pēdējo 20 gadu laikā, bija vairāki parametri, kas paildzināja nelīdzsvaroto situāciju tirgu, kas, protams, noveda pie krīzes. Bet eh, tie varbūt nav iemesli, kas eh, vērstos pret globalizāciju. Mēs varbūt nevēlētos pieredzēt eh, tādu globalizāciju, kas netiek globāli pārvaldīta. Par to mēs arī šodien runājam. Tāds ir uzklausīšanas temats. Tātad globalizācija ir jāuzlabo tirgu integrācija, integrācija eh, pārvaldot to ar pietiekami racionālām politikas vadlīnijām, ievērojot eh, monetāros parametrus un arī makroekonomisko disciplīnu. Uh, Tālāk, trešais jautājums. Kā vajadzētu reformēt globālo pārvaldību? Kādi pasākumi šeit ir jāievieš? Īstenībā krīze zināmā mērā ir novedusi pie uh, globālās pārvaldības reformas proti ka mums ir jāvirzās no G7 uz G20. G20 būtu attiecīgais veidojums, kur šāds jautājums varētu apspriest un kur varētu veikt pārvaldību. G7 nepiedalījās valstis, kur bija liels tekošā konta pārpalikums, diskusijas nebija tādas veselās aprāta gaisotnē organizētas un, protams, jāpadomā arī par to, kādu uh, ieguldījumu varēja veikt uh, lielās valsts, lielās industrializētās valsts. Un es uzskatu, ka starptautiskā sadarbība, kas būtu balsot, balstīta tikai uz šādu grupu formu, vai tie, tās būtu septiņas vai divdesmit vai divas valstis, šāda sadarbība starptautiskās sadarbības procesu tikai apgrūtina, un eh, šeit eh, sadarbība bieži vien eh, balstās galvenokārt uz institucionālu sadarbību. Un tās institūcijas, kas tika dibinātas pēc Pirmā pasaules kara, tātad SVF, ANO, Pasaules banka, Pasaules tirsniecības organizācija, tad, kad šīs uh, institūcijas nepiedalās sarunās un e, sanāksmes tiek organizēts e, balstoties uz tādu gadījumu raksturu un e, visi tiek, visi runā par uh, neatkarīgu, kompetentu jautājumu analīzi, tad Protams, šāds gadījuma rakstura tikšanās mēs nevaram uzskatīt par nopietniem grēmiem. Tās nav vietas, kur tiek pieņemti visu pasauli ietekmējuši lēmumi. Tām ir vairāk tāds neformāls raksturs, un mēs nevaram gaidīt arī, ka tās nesīs cerētos augļus. Tātad, reformējot šo globālo pārvaldību, mums ir jāsaprot, kā varētu reformēt starptautisko sadarbību. Tātad, eh, fórumiem ir. Uh, jāpārvēršas institūcijās, tad, tad ir jābūt sadarbībai starp institūcijām, ir jāuzlabo pārvaldības uh, infrastruktūra, kas varētu radīt šīs uh, globālās pārvaldības kodolu. Vēl kāds būtisks elements, kas joprojām nav pietiekam aplūkots, tad, kad mēs runājam par nepieciešamajām reformām, paredz Uh, globālās monetārās struktūras pārskatīšanu. Ir, protams, daudzas valstis, kas saka, ka šādas reformas ir jāveic. Mēs te varam runāt par dažādu instrumentu izmantošanu, par to, startautiskajām monetārajām attiecībām ir nepieciešami jauni instrumenti uh, of its basket. Uh, it could be uh, Tātad mēs šeit varētu runāt par rezerves instrumentiem, par uh, instrumentiem, kas piesaistīti konkrētam valūtas uh, grozam. Un pateicoties šādiem instrumentiem, mēs varētu izveidot arī nozīmīgas starptautiskās monetārās sistēmas uh, sastāvdaļas starptautiskā monetārā fóruma darbībai ir jātiek centralizētai, ja mēs patiešām vēlamies reformēt uh, globālo pārvaldību. Es skatos, ka man vairs nav atlicis daudz laika. Īstenībā man jau ir jābeidz savu uzstāšanās. Tātad vispēcot pēdējais jautājums, ko var darīt Eiropa? Ņemot vērā manas izteikumus, Eiropa reģionālā līmenī īstenībā mums ļauj redzēt pilnīgi atšķirīgu starptautiskās integrācijas līmeni nekā citās pasaules vietās. Tā tad ir likumdošanas kapacitāte, tiek pieņemti dažādi lēmumi, balstoties uz vairākumu principu, tā tas notiek dažādās nozarēs, un šeit ir e, iestādes, kas uh, veicina ekonomikas integrāciju un, protams, uh, zināmā mērā Eiropai ir sasaistītas rokas, jo lēmumu pieņemšanas procedūra nav tik gludena, kā mēs vēlētos. Ja kādas iesaist iesaistītās puses pie apaļā galda nepiekrīt lēmumiem, tad jebkurā gadījumā lēmumi tiek pieņemti ar vairākumu atbalstu. Un ja lēmumi ir jāpieņem vienbalsīgi, tad, protams, kādām valstīm atturoties, tiek izvirzīts veto. Es domāju, ka līdz ar to mēs par globālu pārvaldību kā tādu šeit īsti nevaram runāt. Ko mēs varētu darīt? Eiropai vajadzētu uh, attīstīt savu atsevišķu modeli, globālās pārvaldības modeli, un tas ir jāizmanto daudz saskaņotākā veidā, un tas uh, mani noved atpakaļ pie maniem pirmajiem izteikumiem, proti Eiropa varētu būt viens no lielākajiem krīzes upuriem, jo šī savienība nav tāda pilnveidota, Un varbūt labos laikos šāda savienība varētu izdzīvot, bet krīzes laikos tā ir nopietni apdraudēta. Paldies! Paldies! Tagad mums ir iespēja uzdot jautājumus mūsu viesim. Mēs izmantosim dehonta sistēmu un sāksim ar konservatīvo grupu, kurš vēlētos uzdot jautājumu Otmār. Ko hen? Lūdzu. Erstens einmal herzlichen Dank für. Nu, pirmkārt, paldies. Es gribēju teikt, ka mēs šeit komitejā esam ļoti iepriecināti par to, ka jūs eh, esat ieradies. Mēs esam gandrīti, ka jūs atradāt laiku sarunai ar mums. Tagad uh, valdību vadītāji, kā risinājumu Grieķijas uh, jautājumam, piedāvā kombinētu modeli starp uh, uh IVF un Eiropas Savienību. Tāds būtu jātīsta. Man ir mans tāds īpašs viedoklis par šo jautājumu ka tas uh, diez vai ir tāds labs risinājums. Tādēļ gribu uzdot jums jautājumu, kā jūs izturaties attiecībā uz šādu kombinētu modeli. Un otrkārt, Mēs šajā krīzes komitejā izskatām arī un piedāvāsim arī projektus nākotnēji. Kādus uh, projektus, kurus mums vajadzētu eiropeizēt, jūsu skatījumā būtu prioritārajā vietā? Un vai budžeta ietvari ir piemēroti vai arī pietiekami, lai Eiropas uh, Savienībā varētu tikt realizēti. Like a... Vai jūs vēlētos uh, vairākus jautājumus kopā vai atbildēt katru jautājumu uzreiz? Mums ir pietiekami daudz laika, tā kā varbūt jūs varat atbildēt uz šo jautājumu, pēc tam dosim vārdu nākamajiem jautājumu uzdevējiem. Ja es atbildēšu uz katru jautājumu, tad es varēšu konkrētāk atbildēt. Marš, uh, mixed approach. Šis te Uh, kombinētais variants uh, Startautiskais valūtas fonds un ES. Es domāju, ka šī krīze ir savienības krīze. Ne jau uh, Grieķija, bet savienība ir apdraudēta. Tātad savienībai ir sevi jāizstāv un jārīkojas. Un tas ir liels risks citiem teikt, ka tā ir Grieķijas problēma un tāpēc tā ir Grieķijas atbildība un Grieķijai par to būtu jāmaksā. Tam nav jēgas vairāk iemeslu dēļ, ieskaitot to, ka liela daļa Grieķu parādu ir ārzemju parādi, un ja tas būtu valsts bankrotu, bankrots, tad būtu liela zaudējuma Vācijā, Francijā. Bankas eh, varbūt pat uh, būtu apdraudēts, to stabilitāte būtu apdraudēta. Tāpēc jebkāda pieeja, kas noliedz to, ka šī krīze ir visas savienības krīze un saka, ka tā ir tikai Grieķijas krīze, manuprāt, ir nepareiza. Tātad, ja mēs aicinām SVF iejaukties uh, ES vietā, Un ja tas to nozīmē, tad tā ir liela kļūda. Tas nenozīmē, ka mēs nedrīkstam lūgt palīdzību SVF, tieši vajadzētu izmantot Eiropas Savienībā SVF palīdzību. Piemērotā veidā. Bet šīs krīzes būtība, kā tā ir jārisina, tā ir jārisina galvenokārt politiski un nevis tehniski. Un politiskais krīzes pārvaldības process, manuprāt, ir jāveic Eiropas Savienībai, un to nespēja, nevar darīt citi. Un ja mēs pieņemam, ka SVF pieņēmtu zināms nosacījums, ka Eiropas Savienība un galvenie, galvenās valsts Eiropas Savienībā šos noteikumus nepieņemtu, tad tirgi nebūtu pārliecināti, un tādējādi SVF reputācija tiktu uh, kaitēts tai un uh, Grieķija netikt izglābta. Tātad uh, tas viss, manuprāt, jau ir teikts valstu un valdību vadītāju secinājumos, kas tika pieņemti 11. martā. Tas ir perfekts teksts, tur ir desmit rindiņas, un tas būtu jāņem par pamatu Eiropas Savienības uh, um, rīcībai. Tur tiek teikts dažādas lietas, bet viss ir pareizi apkopots. Uh, pareizā veidā tiek pieminēts SVF. Otrakārt, ko Eiropai vajadzētu piedāvāt, jūs jautājāt? Ir vairāki elementi. Viens priekšlikums, ko varētu izteikt Eiropas Savienība, ir iesaistīt G20 Bretonvuds institūcijās. Starptautiskajam valūtas fondam ir ministru komiteja, kas ir, eh, ja var tā teikt, eh, politiskā struktūra, un es biju eh, šīs komitejas priekšsādātājs, kad es biju valdībā. Un tā sastāvs gandrīz atbilst G20. Tas ir gandrīz tās pašas valsts. Tā tad nav jēgas, ka ir G20, kur SVF nav nekāda atbildība un ka tie paši cilvēki, tie, kas starptautiskajā monetārajā un finanšu komitejā SVF un diskusijas, kas ir G20, tad nenotiek SVF ietvaros. Tātad apvienot šīs te um, divas lietas, apvienot fórumu pieeju un institucionālo pieeju. Eiropa varētu arī veidot debatas par globālu monetāro kārtību, jeb struktūru, un, manuprāt, tas ir jādara, jo, ja dolārs uh, stipri vājināsies, tad uh, eiro kļūs par uh, to valūtu, uh, kuru galvenokārt izmantos starptautiskā līmenī, un tas uh, varētu uh, apdraudēt uh, Uh, Eiropas eksportu, ja eiro vērtība pieaugs. Tātad eiro nav nekāds interesi saistāt dolāru. Mums ir tikai interese uh, mēģināt uh, palīdzēt veidot tādu globālu uh, vei, sistēmu. Jā, Eiropa ir uh, nacionāla, un starptautisku valūtu, bet to visu var apvienot. Un šeit ir dažādi aspekti, kuros Eiropas Savienība varētu izteikt priekšlikumus, balstoties uz savu modeli. Pērvanš. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādā kungs. Paduskai kungs, paldies par jūsu stāstījumu. Tas ir ļoti skaidrs. Trīs uh, uh jautājumi Tad, kad jūs sakat par fórumu pārvaldību un institūcijām, ko jūs domājat par uh, fórumu transformāciju un attiecībā uz uh, finanšu stabilitāti? Vai progress ir bijis šajā jomā un vai nav bijis tā, ka mums ir nu vēl vairāk kas vajadzīgs? Vai nav tā, ka mums uh, arī pat uh, starptautiskā valūtas fonda ietvaros vajadzētu tādu tā kā stabilitātes mandātu veidot? Un tagad runājot par uh, grāmatvedības normalizāciju. Kā modifi, uh, kā mainīt uh, pārvaldību? Jo institūcija tā ir, bet nu, tā ir institūcija, kas ir tāda pašregulējoša, ne fórums, ne institūcija, kā mēs to vēlamies. Uh, mēs piedāvājām, lai ASP uh, būtu ar. Uh, Pasaules bankas vai Uh, SVF uh, mandātu vai kādas trešās organizācijas, nu nezinu kur. Bet, nu, katrā gadījumā par šo pārvaldību un par grāmatvedību jautājumu ir tādi, ka tos note tiem noteikti ir jāpievēršas. Un pēdējais punkts. Tad, kad jūs sakat, ka mums ir uh, jāpārskata pasaules šā, šī finanšu pārvaldības kārtība, kāds ir progress, kāda ir soļi uz priekšu, jo gan Žans Klots, gan komisārs dodas uz uh, Ķīnu un liekas, ka nu praktiski tādas tā kā ASV vēsts tiek nests. Kā Eiropa varētu likt uzklausīt savu balsi un nebūt vienkārši kā pingpong bumbiņa starp, uh, galdenis bumbiņa starp ķīniešiem un uh, amerikāņiem, kā pievērsties tiem jautājumiem, kas, uh, par kuriem esam ļoti noraizējušies? Uh, Tā, nu, finanšu stabilitāte. Es jums atbildēšu franču valodā. Tā tad uh, finanšu stabilitātes uh, fórums un tā valde pārvaldība, nu, ir bijis vienkārši nosaukuma mainīšanas process, bet nav mainījusies uh, šī funkcija. G20 ietvaros eh, tas tiks skatīts, un tas ir arī G7, G8 līdz G20 manijas šajā sastāvā, bet nu palicis kā tāds fórums tādā izpratnē, kādu es eh, tikko uzsvēru, ka tā nav struktūra, tā nav juridiskas eh, bāzes pamatus izmantojoša struktūra, tā nav autoritāte, kas būtu salīdzināma. Uh, ar investīciju kā Pasaules banka vai SVF. Ir sekretariāts, bet nu, sekretariāts ir eh, tāds, ka to veido tāda komanda, kas nu, tā īsti neatkrie, ne, ne, uh, atbilst nu, tieši visiem uh, mērķiem. Es negribu teikt, ka tas nav liederīgs instruments, tas ir ļoti liederīgs, ārkārtīgi liederīgs instruments, jo tikai uh, tāds finanšu stabilitātes valns, starptautiskas finanšu stabilitātes fórumi ietveros pie uh, apļā galda tieks dažādi uh, aktieri centrāla banka, kās uzraudzības institūcijas, kuras visā citādi regulāri netiekas. Uh, bet arī eh, raugoties uz šiem jautājumiem. Un perspektīvi būtu vēlams, lai šī institūcija būtu tāda uh, solīdākā veidā iesaistīta tajās institūcijās, kuras tikko nosauc. Es nedomāju, ka SVF var um, darīt pilnīgi to pašu val, uh, darbu, ko uh, starptautiskā finanšu stabilitātes fórum ietvaros um, dara. Uh, un SVF rūpēs par to, lai tiktu ievēroti noteikumi e, konkrētajās vietās. Un otrs jautājums tieši par grāmatvedības normām. Es zinu e, šo Eiropas e, tāda kā atkurību, tā kā at, nu, tādu kavēšanos konkrētos jautājumos, jāsaka, jā, saīsinājumu kontekstā arī un standarta risinājumi, e, jeb sta, e, tā tad e, standarta noteicēji praktiski ir arī vadošie visā pasaulē, bet, nu, ne ASV. Mums ir mūsu standarta noteicēji, bet, nu, mēs aizvien vēl to tā neievērojam un neesam gandarīti. Īsti nezinu, kāpēc. Uh, Par pārstāvniecību runājot, šie grāmatniecības jautājumi ir ārkārtīgi plā, bet tie nav obligāti jāspēj, jā. Un šis validācijas process ir process, kurā tiek runāts par to, ko piedāvājam, un tiem noteikumiem, kādi ir uh, spēkā. Tas pats ir ASV uh, eh, attiecībā uz uh, institūciju, ko sauc FASPIC. Viena atšķirība Eiropā ir tā, ka šis Eiropas institūcijas. Uh, Jautājums ir tāds, ka nu, praktiski tas ir vadošais pasaulē, nosaka to, kā, kāda ir attīstība. Un domāt, ka tas tā ir tāda anomālija, kuru vajadzētu atcelt, nu tas nav tāds nākotnes vīzijas elements. Es sapratu, ka no vienas puses ir nedaudz savādi, ka uh, ap, uh, ka, nu, teiksim, tiekoties ap uh, sarunās ap šo uh, apļo galdu, ir tikai eiropieši, kas nosaka nākotni. Bet, nu, jāsaka, es gribu arī uh, vēlreiz uzsvērt, ka mums vajadzētu būt uh, lepniem par uh, faktu, par, ka tas tā ir. Nu, tagad par uh, monetāro un uh, pasaules, teiksim, jautājumu. Nu, nevar atbildēt 30 sekundēs. Man liekas, ka nozīmīgi jau ir konstatēt vien, ka ir jāakceptē tie secinājumi, kurus mēs, no, eh, mēs, mēs varam formulēt sekojoši. Pasaules, monēta, pasaules valūta ir arī nacionālā valūta. Un brīdī, kad ir nepieciešama monetārā politika valstīs, uh, kurā ir, uh, kurām ir uh, šī valota, tad ir nepieciešams arī visā pasaulē šis valūtas apgrozījums. Un nu, nekad nav tā, ka visā pasaulē ir vien vienīga valoda Un tā jau tas ir bijis 40 eh, gadus. Es eh, nepiedāvāju atgriezties pagātnē, bet nu vienmēr ir bijis šāds, eh, šāds pasaules standarts līdz 1971. gadam. Un šīs pretrunas ir pārkāptas Roberto tri, Trifēns pirms 50 gadiem, tā tas bija. Nu, tas ir bijis kaut kas ļoti veiksmīgs. Un krīze, kas ir tagad vairāku iemeslu dēļ ir sekas e, šīm pamat pretrunām. Un ja jautā, e, jā, bet kā tad no tā varam izkļūt? Nu, tad viens no žurnālistiem, kas uzdeva šo pašu jautājumu, es viņam atbildēju. Uzklausiet, nu es varu jums nodemonstrēt, e, ka mums ir nepieciešams uh, Uh, lai uh, priekšmets uh, lidotu brīdī, kad uh, lidmašīna vēl nav izgudrota. Nu, tā ir praktiski tāda ironiska atbilde. Mums ir uh, jāmeklē, ir uh, jādiskutē par šiem jautājumiem, jāapmainās viedokļiem, bet es patiesi piekrītu tam, ka mēs esam tādā sektorā, kur risinājumi vēl ir jāmeklē. Bet, protams, ka es esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešami Uh, secinājums, jā, mums ir nepieciešami tādi priekšmeti, kas tiešām arī uh, lido. Nākošais Gorens kungs. Paldies. Es turpināšu Veres kundas jautājumu Un uh, par šo nesabalansēto situāciju, kurā jūs runājat ievadvārdos, jūs uh, runājat to, ka nav šīs obligātās saistības attiecībā uz ASV. Un pat bāžas, ka Eiropieši, kas ir veidojuši mehānismus, uh, un kas nosaka viņu vienpusēju darbību, kamēr šis balans nav uh, garantēts. Un vēl Jūs runājat par to, ka Eiropa var uh, eksportēt savu modeli un ka vajadzētu absurdās situācijas uh, pārtraukt. Jā, mēs esam bijuši veiksmīgi Eiropā, jā. Uh, mēs esam uh, arī pateicoties vienotai valūtai uh, bijuši tik veiksmīgi, un, bet bija nepieciešams, lai Berlīnas mūrs kristu, lai būtu šīs pārmaiņas. Un es domāju, ka uh, 2010. gadā. Tagad uh, uzklausot šos politiskos vēstījumus un runas, kas ir uh, nu, tādas vidējas kvalitātes, es uh, nedomāju, ka būtu iespējams vēlreiz pievērsties un arī uh, turēt visu solītā. Un bez tam jūs runājat par to, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešams diskusijas par uh, monetāro kārtību un SVF. Jā, nu ļoti labi. Es piekrītu tam, ka jūsu uh, teorija ir ļoti interesanti. Bet vai nav citi fórumi, piemēram, PTO? Uh, uh, PTO vai mēs nevarētu tā, nu, vairāk iesaistīties, ja kā Eiropas Savienība, lai pārtrauktu šos uh, pretrunas, šo uh, konkurences, uh, teiksim, negatīvo uh, ietekmi un uh, ķīnas un uh, dolāra pastāvīgu novērtēšanu, kas ir zemāka, un vai šis komerciālais dempings nav tāds, ka tas uh, būtu jādiskutē arī PTO Jo visādi citādi mēs saskaramies ar to, ka nauda ir hroniski pārāk zemi novērtēta dažas valūtas. Un tādu ļoti precīzi jautājumu. Vai jūs domājat, ka Eiropas Savienībai vajadzētu bloķēt Dohas procesu pirms šī situācija nav atrisināta? Es gribētu tikai uh, piebilst, ka pirms gada Debo Sīkungam uzdev to pašu jautājumu, un viņš atbildēja, ka jūs iestāsieties formā un riskēsieties, riskēsiet ar to, kā aizvanosiet ķīniešus, nu tad tas būs tāds ļoti neveiksmīgs sākums. Es neatbalstu pārāk dažādu lietu bloķēšanu un Dohas procesa bloķēšanu. Uh, neatbalstu to. Doks procesam būtu jāturpinās un drīzāk vajadzētu kaut ko pievienot. Eh, eh, tā kā startautiska pārvaldība. Jā, patiesi, ka nav tādas, nu, telpas, kur mēs varētu tādā pilntiesīgā veidā diskutēt par apmaiņas uh, mehānismiem un tās saistību ar uh, starptautisko tirdzniecību. Tās trīs iestādes, kādas ir izveidotas 40. gados PTO, kas ir vēlāk veidojusies ļo Avanas karta, par kuru tika diskutēts 40. gados, to neratificēja ASV kongress. Un pēc kara sistēma balstījās uz trim pīlāriem, kas toreiz bija paredzēti Pasaules banka, IV un IVF. Un visi trīs, protams, um, aizsākās arī ASV daļai. Jā, patiesi visam vajadzētu būt saistītam ar tādu līmeni, ka varētu diskutēt un pat meklēt vienošanās, kas būtu iespējams. Un tas, piemēram, ir iespējams starp naudas līdzekļiem, apmaiņu un, un uh, tirdzniecību. Atvainojos, tirdzniecību un uh, valodas kursu noteikšanu. Jā, protams, ka uh, gan PTO, gan uh, SVF jātīst, un kā G20 ir, un kad uh, tieks valstu pār, valdītāji un pārstāvi, lai diskutētu š, dažādus jautājumus, bet š, viss ir saistīts, es jums piekrītu šādā izpratnē, jā. Thank you, Mr. Chairman. And... Paldies, priekšsādātāja kungs, un liels paldies par šo interesanto prezentāciju. Es nezinu, uh, kas uh, tur ir teiks, bet uh, tos trīs jautājumus, ko es gribēju jautāt, Pervanš jau uzdeva. Varbūt mēs lasām tos pašus tekstus, vai mēs vienādi vienkārši domājam. Domājam. Un tomēr es gribētu atsaukties uz vienu no aspektiem, kur jūs minējāt proti Eiropas Savienību vajadzētu izmantot kā modeli globālajai pārvaldībai attiecībā uz institūcijām. Un varbūt eh, vispirms vajadzētu sakārtot pašiem savu eh, durvju priekšu. Un eh, šie fórumi un institūcijas varbūt ir labs veids, kā rīkoties globālā līmenī, bet man ir bažas, ka Eiropas līmenis uh, Eiropas modelis nav pietiekam labā veidā ieviests. Mums ir māstrikts kritērijs, kuras mm, daudzas dalībvalsts pārkāpj, un dažas to dara jau ilgāku laiku. Tātad jautājums, kā mainīt mūsu dalību valstu rīcību, rīcības kultūru, lai tiktu ievērot noteikumi, par kuriem jau esam vienojušies? I think Es domāju, tātad, un es esmu ļoti stipri pārliecināts, ka sava nama turēšana kārtībā vai pašu noteikumu ievērošana savās mājās nebūtu jāskata kā priekšnosacījums, lai sāktu sadarboties ar citām valstīm. Šī te ideja, ka tas ir priešnosacījums, tas ir ļoti bīstam, manuprāt. Gan reģionālās savienībās, kā tā ir Eiropas Savienība un arī globālā sistēmā. Nevienam nekad māja nav kārtībā. Un uh, to, vai paša māja ir kārtībā vai nē, e, ir ļoti atkarīgi no tā, vai citu mājas ir kārtībā, un nevar e, tā skaidri pateikt, kur šeit ir robežas. Ņemsim par piemēru Eiropas Savienību. Eiropas Savienībai nav nekādi būtiski e, ārēji nelīdzsvari. Vai mēs esam droši, ka, ja ASV un Ķīnas ārējais nelīdzsvars tiks izlabots, vai tad uh, Eiropas Savienību tas neietekmēs, vai eh, varbūt tomēr, eh, ja eh, citas pasaules daļas panāks līdzsvar, tad varbūt, ka nelīdzsvars radīsies Eiropas Savienībā. Tātad šeit neko nevar izslēgt. Tāpat uh, Eiropas Savienībai varbūt nav ārējie nelīdzsvari, bet iekšienē ir līdzsvar trūkums, kas uh, šobrīd mēs to redzam, tā ir milzīga problēma. Un, ja um, to, ka māja ir kārtībā, mēs definējām tā, ka uh, katrai valstī ir pārpalikums, tad tas ir uh, uh neiespējami. Uh, neviens nesaka, ka pārpalikums nozīmē, ka māja nav kārtībā, bet ja ir deficīts, tad tas to nozīmē. Tātad šeit ir jābūt sadarbībai. Eh, kā jau es teicu, es domāju, ka ja Eiropas Savienība labāk īstenotu paši savus noteikumus un savu modeli, tad tā varētu daudz pamatotāk piedāvāt šo modeli kā eh, galveno principu sistēmu, kur varētu izmantot globālajā pārvaldībā. Jo tie ir principi, lai pārvaldītu savstarpējo atkarību un par to taču mēs šeit runājam. Bet, ja mēs gaidīsim, uh, kamēr mēs būsim perfektā kārtībā, lai spērtu pirmo soli, tad mēs nekad to nedarīsim. Mums vēl ir laiks vienai jautājumu kārtai. Atgriezīšos pie Eiropas Tautas partijas, kurš vēlas vēl uzdot uh, jautājumu Stolienkungs. Vă mulțumesc. Ceea ce nu înțeleg eu este de ce nu privim. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, ko es nesaprotu, es nesaprotu, kāpēc mēs SVF neskatām kā institūciju, kura var palīdzēt jebkurai valstī, vienalga vai tā ir Eirozonā vai ārpus tās. Kā SVF un Eiropas komisija reaģēja dažu valstu gadījumā Eiropas Savienībā tā reakcija bija ļoti laba. Tas bija ātri, precīzi un ar rezultātiem. Un man šķiet uh, diezgan sarežģīti uh, saprast, uh, kāpēc mēs nevaram izmantot institūciju, kura jau ir specializējusies risinot uh, šādas problēmas, risinot valstu problēmas, kurām ir budžeta deficīts. Kāpēc mēs neļaujam SVF darīt to, kas tam ir jādara? Es nezinu, vai jūs vēršaties pie manis vai pie kāda cita. Es domāju, ka ir divas pozīcijas, kuras man šķiet kļūdainas. Pirmkārt, starptautiskajam valodas fondam nevajadzētu spēlēt nekādu lomu, un tas būtu pilnībā jāizslēdz no jebkura uh, Grieķijas problēmas krīzes risināšanas aspekta, un otrs kļūdainais variants ir teikt, ka Grieķijas krīze ir kaut kas, kas neskar Eiropas Savienību un ko Eiropas Savienība var neņemt vērā, un ka tas skar tikai SVF. It kā tā būtu viena no 200 valstīm pasaulē. Abi šie izteikumi ir kļūdaini, jo Eiropas Savienība ir kaut kas pa vidu. Uh, tā nav uh, kaut kas tāds pats kā ASV, bet Grieķija Eiropas Savienībā, Eiropas Savienībai uh, ir būtiskāka nekā jebkur cita valsts, kas ir ārpus Eirozonas vai Eiropas Savienības. Ja Kalifornijas štats, kas uh, tagad uh, ir uh, dziļās budžeta grūtībās, saskartos ar uh, krīzes risku, tad uh, tā Vašingtona, kas iejauktos, eh, nebūtu SVF Vašingtona, tā būs ASV administrācijas Vašingtona, un visu to uzskatīt par pilnīgi pašsaprotamu. Grieķija nav Kalifornija, un varbūt, ka tas ir labi, jo tā ir vairāk saistīta ar Eiropas Savienību, bet, kā jau es teicu, Eiropas Savienība ir savienība, tā ir vienota valūta, uh, integrēta finanšu sistēma, Grieķijas parāds eh, smagi ir jūtams eh, daudzu banku portfeļos ārpus Grieķijas, kas nozīmē, ka daudzu francūžu un vāciešu vai nīderlandiešu uzkrājumi ir investēti eh, Grieķijas vērtspapīros. Un domāt, ka Grieķijas krīzes atrisināšana ir kā pakalpojums Grieķijai. Nē. Palīdzēt valstī izkļūt no krīzes, lai saglabātu kredītus, tas nav, nenozīmē pazīm, palīdzēt tikai Grieķijai, tas nozīmē palīdzēt visai Eiropas Savienībai. Uh, Tātad visu šo iemeslu dēļ Eiropas Savienība nevar palikt malā. Un kā jau es teicu, kas tad ir eh, šeit apdraudēts? Savienības vienotība. Tātad vienotības trūkums apdraud Eiropas Savienību. Ja tas ir pieņemams, tad eh, SVF tur var spēlēt zināmu lomu, bet tas nedrīkst būt Eiropas Savienības aizstājējs. Senjor, van senjore. Senjors kungs, lūdzu. Reci, prezidenti. Eh, Un domāju. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens jautājums. Skjopas kungs. kā Eiropas Savienība varētu šeit iejaukties, vai patiešām būtu laba doma ierīkot Eiropas valūtas fondu, vai arī ņemot vērā to, ka Eiropai būtu jāiejaucas, varbūt kaut ko varētu darīt divpusējā veidā. Paldies! Un fondo monetario europeo non esiste oggi. Eiropas valūtas fonds pagaidām vēl nepastāv būtu nepieciešami vairāki gadi, lai šāds fonds vispār rastos. Varbūt to varētu radīt, bet eh, pašreizējā krīzē tas daudz ko nelīdzētu. Tas gan nenozīmē, ka Eiropas Savienība nevarētu rast kopīgu atbildu uz krīzi. Piemēram, kopīgi atbalstot Grieķiju tās grūtībās. Ja mums ir eh, kopīgās, eh, kopīgā atbalsta alternatīva vai tikai atbalsts, ko sniegtu dažas valstis, nu tad atkal daudz runā par Eiropas valūtas fondu ierīkošanu. Es domāju, ka Eiropas Savienība varētu izrādīt savu solidaritāti kopīgi, nevis tikai dažas izolētas valsts. Bet es nedomāju, ka mums vajadzētu to visu skatīt tā stīvi, ļoti tādā dogmatiskā veidā. Uh, lai, Eiropa, lai Grieķijas ekonomika varētu atkal atvesaļoties, ir uh, jārada pareizie stimuli, ekonomiskie stimuli, bet ir jāsniedz arī politiskais atbalsts. Un tam šiem stimuliem, šai motivācijai ir jānāk no Eiropas puses. Ja atbalstu sniegs tikai dažas valsts, tas varbūt nebūtu tik efektīvi, bet ja mēs varētu rēģēt uz krīzi no visas Eiropas, Es domāju, pārāk liels, eh, liela šī atšķība nav. Paldies. Tagad došu vārdu sociālistu grupas pārstāvim. Vai jau Pansārī kundze vēlējās uzdot jautājumu? Kiitoksia. Yksi otsikko oli tässä Global Governance Impact of the Crisis on Development. Jā, nu tagad eh, pievēršoties eh, šim krīzes ietekmes uh, izpausmes uh, faktam uz attīstības, jaunatīstības valstīm, piemēram, Kenija. Kāds ir krīzes uh, ietekmes uh, novērtējums, kā, uh, kā piemēram uz uh, Keniju, nu, vai arī, teiksim, uz kādu citu valsti? You make me more expert than I am. I... Jūs man uzskatāt par izcilāku ekspertu nekā es esmu patiesībā. Es nezinu. But in, in general, do you have some... Uh... Nu, tāda vispārīga ideja, kaut kāds priekšstats jums ir. Kādu ies, iespēju krīzi ir atstājusi uz attīstības valstīm? Three groups of countries in the world. The advanced Skjopskunga atbildi. Tā tad eh, ir eh, attīstīts ekonomikas, jaunatīstības ekonomikas un valstis, kur ir zems ieņēmuma līmenis. Tātad trīs valstu grupas. For the advanced economies, be... Attīstītajām valstīm, piemēram, eh, tādiem kontinentiem kā Eiropa, tālāk Ziemeļamerika, valstis kā Japāna, Koreja. Šajās valstīs krīze noteikti samazinās izaugsmas rādītājus. Diezgan nopietni. Jaunastī, jaunatīstības valsts uh, uzplaukošās ekonomikas, uh, tur izaugsmu un attīstību pārāk uh, neiebuksēs. Brazīlija, Ķīna, Indija, šie jaunie ekonomiskie tīģeri. Uh, Eh, sasnieguši izaugsmas rādītājus, eh, kas pārsniedz 5%, dažreiz tie pat sasniedz 10% apmēru. Jāņem vērā, kas eh, vada šo izaugsmi. Viņu galvenā motivācija ir izkļūt no nabadzības. Viņi nemēģina aizvietot jau esošas preces Tātad mēs bieži vien uh, nopērkam jaunu mašīnu, lai gan veco mašīnu vēl var lietot pietiekami labi. Mēs pērkam jaunākus televizorus, jaunākus apģērbus, lai gan vecā manta kalpo vēl pietiekami labi. Piemēram, Ķīnā ļoti daudz cilvēku pirmo reizi nopērk mašīnu, pirmo reizi savā mūžā. Mēs šeit runājam arī par sociālu pārmaiņu vēsmām un krīzi tās neapstādinās. Un tālāk, nabadzīgas valstis, kur cilvēki pārtiek no zemienākuma uh, līmeņa, tās varētu kādreiz pievienoties jaunatīstības valstu nometnēji. Bet uh, ir ļoti grūti prognozēt, kas tur notiks, jo šie cilvēki, viņi, viņu ienākumu līmenis, viņu dzīves standarti nebija pārāk augsti, varbūt krīze to visu tā tik spēcīgi neietekmēja. Bet ja valstis at atgriezīsies pie augsta protekcionismu līmeņa, tā būs liela traģēdija. Un tālāk, ja mēs runājam par Dohas uh, sarunu apstādināšanu, ja šīs sarunas uh, vainagotos ar panākumiem, tad ļoti daudzas valstis varētu savus tekstilu izstrādājums eksportēt uz uh, bagātākajām valstīm un sarunu process tikai uzkurbulētu viņu izaugsmi. Es īsti nezinu, kas notiek šajās valstīs, bet es domāju, ka tieši šobrīd eh, tās nav vislielākie krīzes upuri, bet nu varbūt kur katru brīdi tā varētu būt. Uh, like to, to ask... Arī man pašam ir daži jautājumi, saka priekšsēdētājs. Esmu pēdējais, kas uzdod jautājumus šajā diskusiju kārtā. Vēlējos pavaicāt, kā jūs vērtējat G20 izmantoto pieeju? G20 uh, izmanto to pieeju. Man šķiet, ka līdz šim viņu sarunas ir radījušas drīzāk vilšanos. Viņiem ir jārod globāla atbilde uz globāliem jautājumiem. Tā tad nevar atrast tādas atsevišķas atbildes, piemēram, no ASV vai ES puses. Otrām kārtām, kādu mācību mēs guvām no šīs krīzes? Uh, ja mums ir eh, monetārā ekonomikas savienība, tad uh, ekonomiskās politikas jomā sadarbībai ir jābūt daudz ciešākai, arī fiskālajā politikā jānotiek tāpat, nu varbūt arī pat sociālo politiku šeit varētu pievilkt klāt, runājot par tādu darba tirgus izveidu visā Eiropas Savienībā. Man šķiet par to pietrūkst informācijas, un šāda sadarbība vēl joprojām nav izkopta. Un visbeidzot, Deficit, Lai varētu samazināt valstu parādas, ir nepieciešama izaugsme. Tāda izaugsme, kas ir vismaz tik augsta, kā mēs lēšam savās prognozēs. Vēl protams, ir reģioni, kur arī ir jāstimulē izaugsme. Es vēlējos pavaicāt, Skjopas kungs, ja mēs nevarētu panākt pietiekam augstus izaugsmas rādītājus, vai kāds varētu izjust kārdinājumu? You give me an hour? Uh, šo problēmu vienkārši dzenot uz augšu inflācijas rādītājus. Skjops kungs, lūdzu. On your first question. Par jūsu pirmo jautājumu. Kā jau minēju, G20 bija solis uz priekšu, ja mēs to salīdzinām ar G7 formātu. Un uh, Nākamajam solim jau vajadzētu būt fórumam, kurā sadarbotos vairākas institūcijas. Bet pat uh, šie pasākumi nebūtu pietiekami. Tas jautājums, ko jūs uzdevāt, nozīmēja vai eh, tās reformas, kas tiks veiktas, eh, vai par tām vienosies, piemēram, starptautiskā līmenī, vai tās vairāk ietekmēs atsevišķu reģionus vai valsts? Mēs joprojām zīlējam, kādi būs šo sarunu rezultāti. Varētu būt tā, ka reformas galvenokārt iegūs reģionālu un vietēju līmeni, un noteikumi būs pat vēl mazāk harmonizēti nekā tas ir bijis līdz šim brīdim. Piemēram, tika runāts par finanšu reformu bija finanšu stabilitātes fórums, un tad valstis uzstājas katra ar savu viedokli, atspoguļo savas pozīcijas. Un pat Eiropas Savienība ir briesmīgā situācijā, jo es zinu. In which uh, the European position is coordinated in view bieži vien Eiropas pozīcija tiek apspriesta tādā līmenī, it kā tas būtu G10, un tad katra valsts dodas pie saruna galda un katra atspoguļo savu nacionālo viedokli. Un beigās e, Eiropas Savienība tātad e, pati nespodrina savu slavu un uh, Protams, pastāv lielākas fragmentācijas risks, uh, un tas ir augstāks nekā tā iespējamība, ka šeit varētu pastāvēt vienotība un harmonizācija otrām kārtām. Uh, vairāk sadarbības citās jomās. Ne tikai monetārajā nozarē. Ja mēs runājam par sadarbību monetārajā nozarē, tā nav no sadarbība, tā ir savienība. Piemēram, pārstāvi dodas uz Frankfurti, pēc tam viņi no saruna telpas iznāk ar lēmumu kabatā, un, ja, protams, kāds ir pret šo lēmumu, tad katrs atkal dodas uz mājām, uz savu valstu un eh, dara to, ko jau ir iesācis līdz šim ietīmītajās pēdās. Un ko mums šeit ir jāveido? Mums ir jāveido savienību. Šī nav sadarbība, vai mēs runājam par uh, Mēs te nerunājam par koordināciju vai par sadarbību, mēs runājam par savienību. Un ja ir izveidota savienība, tad ir jāizmanto Eiropas Savienības instrumenti. Mēs nevaram tikai vienkārši vēlēties kaut ko koordinēt nacionālajā ziņā, na, koordinēt nacionālās politikas, bet mums joprojām pietrūkst Eiropas instrumentu. Nav visa Eiropas politika, vienkārši ir centieni, vēlmes kaut ko koordinēt. Kā darbojas federāls valstis? Bieži vien visa valsts neiejaucas pavalstu darbībā. Mēs te vēlamies iejaukties. Es uzskatu, tas ir nepareizs viedoklis. Mums varbūt vajadzētu, neva, nevajadzētu būt tik pretencioziem savās vēlmēs koordinēt visas nacionālās valstis. Mums varbūt vajadzētu aktivizēt esošos instrumentus - vide, izpēte, transports, infrastruktūra, enerģētika. Visās šajās jomās Protams, šeit ir kompetenču dalīšana, ir e, jābūt arī instrumentiem, Eiropas instrumentiem, ko šajās jomās var izmantot, nevis Eiropas Savienībai vajadzētu spēlēt tādu koordinatoru jomu. Tālāk, protams, varētu, mēs varētu pieredzēt inflācijas paaugstināšanos un tieši šī iemesla dēļ uh, mums ir jāpievērš Grieķijai, jāsaprot, cik uh, nopietna ir šī krīze. Pasaulē Against inflation. Eiropas centrālā banka ir spēcīgākais uh, drošības tīkls, kas aizsargā pret inflāciju. Un es nedomāju, ka Grieķijas krīzi mums vajadzētu novest līdz tādai apogējai, ka tiktu iedragāt krita eiro maksātspēja un tik iedragāta visa monetārā savienība. Mums vajadzētu padomāt par pareiziem risinājumiem un vai inflācija būtu pareizais risinājums. Neskatoties uz to, ko mēs varam lasīt avīzēs, Vācija pareizi norādīja, ka Grieķijas krīze pirmkārtām apdraud arī pašu Grieķiju un cenu stabilitāti šajā valstī tie, kas nevēlas tik augstu cenu stabilitātes aizsardzības līmeni vai nevēlas šo inflācijas risinājumu, uh, Protams, viņiem ir viegli pateikt, ka Grieķija ir jāatstāja pašu savā varā un viņiem jādara, ko viņi vēlas. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad beigsim pirmo sarunu kārtu un visu vārdo vēlējos pateikties pados Kiopas kungam par viņu uzstāšanos. Kā vienmēr tas bija ļoti izsmiļoši, viņš nāca klajā ar jaunām atziņām un tagad eh, aicināšu pie mums ierasties ekspertus, lūdzu. Yes. Yeah. Very good. So, ich, ich darf Sie bitten. Äh, Dārgie kolēģi, lūdzu, veltiet man atkal uzmanību. Tagad mums būs paneļa diskusiju pirmā daļa. Tagad pirmajā daļā mēs runāsim par globālajām nelīdzsvarotībām. Šeit ir trīs izcili speciālisti. Pakreis no manis sēž Berts Van Zelms no SVF. Un uh, jūs varat iepazīties mūsu dokumentos ar viņu biogrāfiju. Man nevajadzētu tagad iedziļināties nekādās detaļās. Viņš uh, darbojas Startautiskajā valodas fondā. Viņam blakus sēž Sonijas Kapūrs. Viņš ir zinātnieku grupas, eh, tādas darba grupas dibinātājs un izpildirektors. Un šī grupa saucās Redefine Viņi vēlas eh, eh, daudzas eh, jautājumus pārskatīt, piedāvāt jaunu virzienu, un pēdējais ir Štefans Šulmaisters. Viņš darbojas Austrijas ekonomikas izpētes institūtā un nodarbojas ar ekonomisko izpēti. Došu runātājiem vārdu, un, ja tas ir iespējams, es lūkšu jūs iekļauties desmit minūšu laika grafikā. Paldies! Paldies, saka pirmais runātājs. Man ir patiešām liels gods šodien uzstāties jūsu priekšā. Jūs varat uh, iepazīties uh, ar uh, manas prezentācijas nosaukumu. Es sākumā gribēju teikt, uh, varbūt, uh, kā saglabāt pasauli 10 minūtēs un ar 20 uh, attēlu palīdzību, bet pēc tam es to nosaucu savādāk. Es ļoti īsi pieskaršos krīzei, uh, runāšu par krīzes um, cēloņiem un uh, galvenokārt es runāšu par to, kas notiek pasaulē pēc šīs krīzes, par G20 reformu un monetārās sistēmas reformu es runāšu arī. Protams, viens no runātājiem, kas nu pat uzstājās, pateica daudz viedu vārdu un e, bija ļoti daudz patiesības graudu viņa e, runā, tādēļ es pārāk neatkārtošos. Tātad e, es šeit daudz nerunāšu par krīzi, jūs vienkārši zinat, ka tā bija ļoti dziļa un traģiska, tā skāra pilnīgi visu pasauli. Vai jūs varat nomainīt nākamo tēlu? Šķiet, ka viena attēla šeit pietrūkst. Ļoti žēl. Nu, es ļoti gribēju parādīt ar attēlu palīdzību, cik šausmīgi ir šī krīze. Bet jūs varat iepazīties ar šiem attēliem arī savos dokumentos, tā ka 2009. gadā situācija bija ļoti slikta. 2010. gadā tā jau uzlabojās. Tas nenozīmē, ka tagad viss būs ļoti jauki un rožaini, bet salīdzinājumā ar 2009. gadu tomēr situācija ir gājusi uz augšu. Tālāk jūs redzat, kā SVF ir reaģējis uz šo krīzi, ir ieguldīts finanšu atbalsts un tika piedāvāti 170 miljārdi dolāru, lai atveseļot ekonomikas pasaulē. Tika veiktas arī virkne citu reformu un eh, tika piešķirti aizdevumi, kā arī eh, tika veikts reformas uzraudzības un politiskā dialoga ietvaros. Nākamais attēls ir pieejams, paldies Dievam! Šeit jūs redzat, cik daudz aizdevumu pēdējā pusotra gada laikā SVF ir piešķīrs valstīm jāņem vērā, ka šie aizdevumi patiešām bija lieli, un pateicoties aizdevumiem valstis varēja vieglāk izkļūt no krīzes un mazināt tās sekas, tika īstenot dažādi pasākumi, un bez aizdevumiem to nebūtu izdevies panākt. Programmas bija pietiekami elastīgas, un valstis varēja aizdevumus izmantot nevis tikai, lai aizlāpītu uh, maksājumu bilanču deficītus, bet arī budžeta deficītus, un eh, valstīm varbūt netika uzspiest tik daudz noteikumu, kā izmantot šos aizdevumus. Mēs uh, esam redzējuši patiešām iepriecinošus rezultātus, un šī programma ir pierādījusi savu efektivitāti. Visās valstīs, kur notika aizdevumu, situācija patiešām ir uzlabojusies. Tā, nākamais attēls. Nu, ļoti interesanti. Mēs runājām nevien par Uh, piešķirtajām summām, bet arī par uh, vadlīnijām. Mēs uh, varam redzēt elastīgo kredītlīniju, tas ir jauns instruments, kas tika izveidots tieši krīzes laikā, tiek piešķirtas lielas summas valstīs, kur kredīt vēsture ir bijusi pozitīva - Polija, Meksika, Kolumbija, šīs valstis izmantoja aizdevumus. Uh, Un pateicoties šādai kredīta līnijai, tika raidīti pareizie signāli tirgiem, proti, ja nauda būs nepieciešama, to varēs piešķirt. Tā netika automātiski uzreiz uh, iztērēta. Un uh, šis ir piemērs, kā SVF var sniegt atbalstu valstīm. Mēs to vēlamies izmantot arī nākotnē. Un kā jau Skjopas kungs teica, bija valstis, kas atguvās krīzes laikā 280, dolāri, 280 miljardu dolāru tika izlaista apgrozībā. Special SDR ir tāds īpašs putns. Es nevēlētos to tagad tā ļoti smalki aprakstīt, bet uh, tas ir jauns instruments, kas tika uh, izmantots tieši krīzes laikā. Tālāk tika runāts par valstīm ar zemu ienākumu līmeni. Viena kolēģi uzdeva jautājumu par Keniju. Šajās valstīs arī tika sniegti aizdevumi un tika samazināts procentu likmes. Kā mēs to varējām uh, panākt. G20 mūs patiešām atbalstīja, it sevišķi tad, kad 2009. gada Aprīlī norisinājās uh, samits Londonā. Mēs varējām uh, pārdot daļu no SVF īpašumā esošās veltu un tādā veidā varējām sniegt tieši atbalstu valstu ekonomikām. Es pārāk ilgi nepakavēšos pie šīs tabulas, bet tā pierāda, ka programmas, kas tika īstenotas, bija daudz efektīvākas nekā iepriekšējā krīzē izmantotās. Mēs redzam, ka nelīdzsvarotība saglabājās samazinājās. Tālāk runājot par SVF uzraudzību. Mēs varam uh, vērtēt dažādus uh, krīzes posmus un cik labi tā ir tikus uzraudzīta. Protams, ka atsevišķos posmos šī uzraudzība varēja būt labāka. Uh, bet mēs esam guvuši skaidrus mācības, ir vairāk uzmanības jāpievērš finanšu tirgiem, ir jāveic agrīnā brīdināšana un, protams, ir jāsamazina šis sašķobies līdzsvars. Tālāk, ja mēs runājam par atgūšanos, ir sagaidām 4% izaugsmas visā pasaulē. Uh, Bet, ja mēs runājam par jaunatīstības valstīm, tās joprojām ir atkarīgas no politiskā atbalsta, un ko mums vajadzētu darīt? Vajadzētu atrast pareizo brīdi, lai beigtu sniegt fiskālo atbalstu. Šķiet, atkal viena attēla kļūst, trūkst, bet eh, jūsu priekšā esošajās prezentācijās jūs varat redzēt, kas notiek jaunatīstības valstīs un kā tur paaugstinās valsts ārējie parādi. Sama, nelīdzsvarotības samazināšana. Mums bija daudzpusējas konsultācijas 2006. Eh, gadā, 2007. gadā mēs eh, centāmies panākt vienošanos par to, ko valsts varētu darīt, kā tās varētu harmonizēt savas sistēmas, bet eh, krīze pārsvītroja mūsu plānus. Šeit atkal ir ļoti jauks attēls, kuru, diemžēl, no šajā prezentācijā Nē, diemžēl attēla nav manā prezentācijā, bet jūsu dokumentos ar to var iepazīties. Uh, Mēs pieredzējām, kā šī nelīdzsvarotība vēl vairāk palielinājās, ņemot vērā krīzi. Man bija arī vairākas prognozes, kas eh, gāja līdz pat 2014. gadam, un mēs varam pieredzēt to, ka šis eh, jau tā trauslais līdzsvars varētu sašķobīties vēl vairāk, un tās valstīs, kur ir pārpalikums, tām arī ir jāuzlabo pieprasījums jau iekšzemē, un citās valstīs ir jāuzlabo mm, ietaupījumu līmenis pēc krīzes mēs domājam par to, kāds ir mūsu pilnvars, mēs lauzām galvas par to, vai mēs visu darām pareizi, mēs uh, tik daudz nepievēršamies uh, divpusējām sarunām ar valstīm, mēs vairāk runājam par tādas sistemiskas pieejas izmantošanu. Ja mēs runājam par SVF pārvaldību, mēs runājam par uh, balsošanas tiesībām SVF ietvaros, uh, Tas ir jautājums, par ko tiek diskutēts. G20 teica, ka ir 5% izmaiņas balsošanas tiesībās, un es ceru, ka šis process tiks noslēgts līdz 2011. gada janvārim. Jūs šeit redzat arī citus eh, pārvaldības principus šajā prezentācijā. Un iepriekšējais runātājs teica, ka G20 ir varbūt tāda jauna struktūra, kas radusies pateicoties krīzē. Tur tie, kas valstu un valdību vadītāji, SVF, mums šādas struktūras nav un pie mums ir ļoti labi pārstāvētas jaunatīstības valstis, bet valsts ar zem ieņēmumu līmeni šeit gandrīz nepiedalās. Un visbeidzot, pēdējais temats, kas man jāapspriež pusotras minūtes laikā starptautiskā monetārā sistēma un spēles noteikumi, ja mēs runājam par maksājumu bilancēm. Daudzi tirgi tika iesaldēti, bet bija tirgi, kas joprojām turpināja darboties. Mums nevajadzētu varbūt šeit paust pārāk stingru kritiku. Un Iepriekšējais runātājs runāja, ka sistēmā pastāv arī nepilnības un tās valstis, kurās nebija pietiekama augsta likviditāte, to nevarēja saglabāt pietiekami stabilā līmenī un nav arī nekāda automātiska saskaņošanas procesa. Protams, tas rada milzu problēmu tām valstīm, kas sastopas ar parādiem un deficītiem, tāds kā ASV. Arī valsts, kurās ir pārpalikumi, mēģina vienkārši uzkrāt savus rezerves, nav tāda laba naudas apgrozījuma un līdz ar to situācija situācija neuzlabojas. Un visbeidzot, šeit eh, ir attēls, kuru jūs, paldies Dievam, varat redzēt. Šeit ir runa par rezervu uz, uzkrāšanu. Mēs varam redzēt, kādas problēmas ir sastopams starptautiskajā monetārajā sistēmā. Ko mēs varam darīt? Nu, es mēģināšu varbūt nodarboties ar tādu pašreklāmu, jo es pastā, pārstāvu SVF Mēs runājam par to, ka varētu piedāvāt jaunas alternatīvas, ir jaunā elastīgā kredīta līnija, kas jums piedāvā pietiekam daudz garantiju, jūs varat paļauties uz mums. Un tas būtu viss no manas puses. Septiņas sekundes vēl paliek pāri. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētājs. Tas bija patiešām uh, izcils piemērs, kā uzstāties, izcila prezentācija, un uh, es došu vārdu nākamajam uh, ekspertam, un pēc tam mēs uzdosim jautājumus, jo tāda ir šī paneļa diskusijas noris. Lūdzu, Sonika Purka. Paldies. Man lūdza runāt par finanšu tirgu pārvaldību, un man šķita, ka interesanti būtu sākt ar uh, pārvaldību, ko veids finanšu tirgi. Un kāda ir liela atšķirība starp uh, Padomju Savienību un Rietumu pasauli? Padomju Savienībā valdība noteica cenas. Uh, visas 24 miljonus cēnu līdz pat eh, pēdējai skrūvītei vai šlipsei, kas tika pārdots veikalos, cenas bija noteikts. Mūsu sistēmā tirgi nosaka cenas. Tātad tirgi ir ļoti svarīgs pārvaldības mehānisms, un tāpēc, eh, tad, kad mēs runājam par finanšu tirgu pārvaldību, mums ir jāpatur prātā, cik tirgi ir svarīgi, jo patiesībā tie ir finanšu tirgi, kas paši sev pārvalda. Un uh, labi ir sākt arī ar vēl vienu vienkāršu uh, jautājumu. Kas tad ir šie finanšu tirgi? Visi par to runā. Uh, Tātad tiek teikts, ka tirgus arī nosaka, kādas prēmijas maksā. Bet tie ir tie paši tirgi, kuri saka, ka, um, zinām, uzņēmuma pārveik, pārņemšana bija uh, veiksmīga. Un, uh, uh tas tirgus arī pateica, kādi uh, kredīti ir labāki, mājokļa kredīti. Uh, tie tie paši tirgi, kuri uh, nosaka, ka um, akciju cenas pieaug, ja uh, Uh, tiek atlaist darbinieki, un ja um, arotbiedrības kļūst spēcīgāks, tad uh, akciju cena krītas. Mums nevajadzētu aizmirst, kas ir tirgi. Mums nevajadzētu aizmirst arī, kas ir cilvēki. Tie ir cilvēki, kas uh, iemaksā pensiju fondos, kas pārvalda hedge fondus, un, ir, un kas ir skaidrs, ir skaidrs tas, ka uh, finanšu tirgiem ir daudz priekšrocību, un tāpēc mēs arī dzīvojam labprāt, labklājīgā pasaulē, bet ir arī ierobežojumi. Un ir ļoti spēcīgs arguments, ka 21. gadsimtā šī ierobežojuma ir kļuvusi daudz svarīgāk, un tāpēc šis jautājums ir tik izšķirīgi svarīgs. Tātad, kas tad ir atšķirīgs 21. gadsimtā? Uh, Eh, pasauli ir daudz vairāk savstarpēji savienot un atkarīga. Ir pārobežu tirzniecības, finanšu, eh, terorismu plūsmas, migrantu plūsmas, tirzniecības plūsmas un viss ir eh, daudz ciešāk saistīts. Transports un saziņa, tehnoloģiskie izgudrojumi ir noveduši pie tā, ka mēs varam būt vairāk sasaistīti pār robežām, un mēs redzējuši ar sam arī ekonomikas globalizāciju. Kāpēc tas ir svarīgi? Uh, Kādreiz eh, vietējie eh, lēmumi eh, bija svarīgi tikai vietējā līmenī, bet tā kā mēs esam visi sasaistīti, tagad vietēji lēmumi ir ar globālu ietekmi. Un varbūt mēs neparedzam, ka mūsu, ietek, mūsu rīcība ietekmēs arī citus, bet tas tā ir. Viens piemērs ir, ka neliela Karību sala izveido uh, nodokļu paradīzi, tad pēkšņi nodokļu maksātāji Vācijā par to sāk interesēties. Un otrkārt, mūsu dzīves ritms ir pieaudzis. Paraugieties, cik ātri darbojas finanšu tirgi, kā 20 līdz 30 reizes nauda maina rokas vienā milisekundē. Un kāpēc šie divi aspekti ir svarīgi? ārējie aspekti pieaugot uh, dzīves ritmam nozīmē to, ka uh, problēmu risks, uh, gro, problēmas, kas var rasties vienā sistēmas daļā un ka tās var ietekmēt citas sistēmas daļas, šis risks ir daudz augstāks. Uh, Eh, pasauli kādreiz bija daudz vienkāršāk, daudz riski bija vietēji līmeņi, tagad riski bieži vien ir sistēmiski, un eksistējošie pārvaldības eh, mehānismi, globālās un nacionālās institūcijas nav spējīgas pārvaldīt šādu strauji mainīgu pasauli. Tātad mums ir vajadzīga cita sistēma, pie tā atgriezīsimies cerams beigās. Parunāsim arī par tirgiem Kas ir ļoti labi zināms par tirgiem, ir tas, ka uh, tirgi um, nespēja tiekt galā ar ārējiem aspektiem, piemēram, ar piesārņojumu, uh, ko rada kāda uh, rūpnīca un tam līdzīgi. Tas ir jādara valdībām. Tirgi arī nevar uh, monitorēt sistēmiskos riskus, riskus pie, pietiekami labi. Šie ir divi svarīgi aspekti tirgos, un tāpēc 21. gadsimtā tirgiem ir ļoti grūti spēlēt to lomu, ko tie spēlēja agrāk. Un eh, šis te finansējums, eh, kas tiek piedāvāts uzreiz, eh, nozīmē, ka tirgi ir tagad vairāk īstermiņu orientēti. Ja mēs, piemēram, skatāmies uz Dow Jones kompānijām, viņu pēļņa tikai par centu atšķiras no prognozēm. Tas nozīmē, ka tas tiek izmantots, lai manipulētu akciju cenas. Tātad eh, šeit eh, tiek izvēlēti eh, investīciju veidi, kas nav ilgtspējīgi. Un tirgi nav arī ilgtspējīgi. Tātad vai pasaulē ir kāds, kas var uh, tikt galā ar visām šīm pārvaldības problēmām? Nē, un tāpēc mums pie tā ir jāstrādā. Parunāsim par finansēm. 1950. gadi, pirms es vēl biju dzīvis, uh, eh, akciju cenas uh, bija uh, uz uh, papīra, un tie, kam bija kalkulatori, tie bija visprogresīvākie. Uh, Investīcija bankas nevarēja būt uh, Uh, komercbankas un nepastāvēja arī hedge fondi. Un regulatorās struktūras, kas ir ļoti svarīgi, bija uh, ļoti sadrumstalotas. Katrā pasaules daļā bija sava regulatorā struktūra. Tagad atgriezīsimies mūsdienās. Katram tirgus dalībniekam ir pieeja tirgus cenām visos globālajos tirgos. Kapitāls vairs netiek kontrolēts, tirgus vairs nav segmentēts, nav vairs nodalījums starp Komercbanku un Investīciju banku, tad, tad pie kā mēs esam nonākuši? Eh, ko tad eh, vecmāmiņa jums teiks, un nu, neliec visas olas vienā groziņā, tātad mēs arī neinvestējam visu vienā portfelī, tātad un portfelī, eh, portfelis tiek balansēts, un tas bija viegli 50. gados, jo bija dažādi daudz groziņi, kas nebija sasaistīti, un tad mēs varējām šīs olas sadalīt. Bet šobrīd katrs, kas darbojas tirgos, mēģina dažādot investīcijas. Tas nozīmē, ka mēs esam vairāk atkarīgi no tirgus aspektiem visām pasaulē. Uh, Uh, un uh, šis tirgus ir kļuvis tāds ļoti homogēns. Tas nozīmē, ka visi finanšu tirgus uh, dalībnieki visā pasaulē investē, investē vienādos, vienojas un tais pašos instrumentos. Un mēs nonākam pie ļoti trauslas sistēmas. Tas nozīmē, ka neviena institūcija it kā nav trausla, bet visa šī sistēma ir tik ļoti sasaistīta, ka tā ir trausla. Un ko mēs šeit varam darīt? Uh, Šie secinājumi ir ļoti skaidri pārvaldībai un finanšu tirgiem. Pirmā svarīgā lieta ir tas, ka ir problēmas ar stimuliem. Ja mēs paraugāmies uz banku peļņu, tad kādreiz šī peļņa bija 5 līdz 10 procenti, tāpat kā re reālajā ekonomikā, un tad 70. gados kaut kas mainījās, un pēdējā desmitgadē bija 25 gadu, es atvainu, 25 procentu peļņa uz uh, kapitālu. Un uh, banku darbinieki saņēma aizvien lielākas un lielākas algas un visi izmantoja svirošanu. Un, katrs, kas ir kādreiz pircis māju, zina, ka jo lielāks ir kredīta apjoms, jo vairāk pēļņu var gūt. Un tātad visiem finanšu tirgus darbiniekiem bija stimuls uh, ieguldīt aizvien vairāk naudas finanšu sistēmā. Uh, šīs eh, stimulu sistēmas, struktūras ir ļoti būtisks, lai vērtētu to, kā tirgi pilda savas funkcijas. Ko mēs esam secinājuši? Tirgus eh, dalībnieki ir jābūt atbildīgiem reālajai ekonomikai un nepietiek ar to, ka tirgus dalībnieki ir atbildīgi tikai pret tirgu. Eh, liela daļa no likumiem un noteikumiem mm, bija noteikti tātad mazināt riskus manuprāt, kas tagad būtu jādara, divas lietas. Mēs varētu vai nu atgriezties pie fragmentētas sistēmas, kas būtu dažāda, atsaistīta, šī posma ir atsaistīta viens no otra, vai arī mēs varam pāriet uz globālu sistēmu ar struktūrām, ar iestādēm, kas ir elastīgas, spējīgas pielāgoties, bet tās ir pārvaldes struktūras, kas darbojas. Paldies! Thank you, uh, also. Paldies! <laughs> so... Visi šodien ir ļoti disciplināti. Meine Präsentation wartet nur noch. Ja, ich fange mal an. Äh, Herzlichen Dank für die Einladung. Sirsnieks, paldies par ielūgumu. Es gribētu runāt par ļoti konkrētu priekšlikumu, proti par konceptu, ka tāds eh, vienots eh, finanšu pārvadam nodoklis tiek ieviests eh, krīzes laikā un arī par krīzes uh, attīstība un ekonomikas attīstība kopumā. Skatoties uz pēckara attīstību, mēs varam uh, pievērsties diviem periodiem. Labklājības gadi līdz 70. gadiem ar pilnu nodarbinātību ar valstu parādiem, kas samazinās, un arī sociālās uh, valsts uh, apjomu paplašināšanos. Un pēdējie 30 gadi, kad pieauga valsts parādi un pieauga bezdarbs un arī sociālā nevienlīdzība, kas auga. Ir atšķirīgi ietvari. Centiens uh, pēc uh, ieguvuma, un tas ir tas galvenais uh, vadmatīvas kapitālismā, sistemātiski tika pārlikts uz visām ekonomiskajām a, aktivitātēm. Iepriekšēji runātāji par to jau runāja - stabilas izēvielu cenas, zem, pro, zemes procentu likmes un ļoti stabilas, teiksim, bankas attīstības tendences, kā arī starptautiskā attīstība. Un otrā fāze tad aizvien eh, šis eh, iegūms eh, tiek pārlikts uz finanšu spekulācijām ar moto ļaujiet jūs naudai strādāt. Līdz ar to pirmais režīms manā izpratnē ir reāla kapitālisms, jo tas bija fokusēts uz reālo ekonomiku, un otrais - finanšu kapitālisms. Un, ja jūs šo labklājības fāzi, šo izaugsmu un tad arī samazināšanos izvērtējat, tad jūs redzat, ka koncepts par ilgtspējīgu attīstības ciklu ir tāds, un šis pēdējais kritums bija 30. gadu krīze, mācības no krīzes bija, nu, samērā tāds pamanī, pamatīgs šis uh, reālā kapitālisma režīms tika izveidots. Politisku to atbalstīja intereses, kāds ir reālajam kapitālam un darbam Un tas bija pret finanšu kapitāla interesēm. Finanšu kapitāls, nu, teiksim, tā tika nostādīts tādā tā mierīgā pozīcijā. Un tas to raksturo reālā kapitāla un arī finanšu kapitāla interešu apvienošanās pret uh, darba uh, interesēm. Un līdz ar to mēs tagad esam atkal tādā uh, zemā fāzē. Uh, kad pārēj no finanšu kapitālisma iezīmējas uz reālo kapitālismu. Jā, nu kādi kriteriji nosaka šo finanšu un reālo a, kapitālismu? Kāds ir skaidrāk redzams? Tā ir akciju kursu a, dinamika, mājas kursu dinamika, izēvielu cena, izmaiņas a, uzņēmēju vidē, uzņēmumu novērtējumu tirgos Uh, procentu likmes uh, mm, sakars ar izaugsmes skaitļiem. Un īpaši saiknes starp uh, reālās ekonomikas un finanšu pārvedumu akcijām. Nu, tikai pāris attēli, kas to parāda. Šeit, piemēram, tādi uh, akciju kursu maksimumi salīdzināti ar minimumiem. minimumiem. Uh, Paskatieties, vācu akcijas trīskāršojās starp 98. gadu un 2000, un tad atkal uh, krīt, un tad vēlreiz uh, pieauga vēl vairāk nekā trīs reizes, un tad atkal uh, krīt. Vai arī, teiksim, tik nozīmīgs kā eiro uh, maiņas kurs. Arī tas tādā ma, uh, maniekāli depresīvās svārstībās izmainās. Uh, Tas, ko tas nozīmē reālai ekonomikai, ja uh, valūta um, pāris gadu laikā divkāršojas vērtībā, man īpaši par to vairs nav jārunā. Un šeit divas līnijas - sarkanā un melnā. Melnā underlike trends, proti uh, vērtību cenu izmaiņas, ko spekulatīvās sistēmas visu laiku izmanto Tās, kas tiek izmantotas visās datu frekvencēs, iepriekšēji runātāji jau runāja par to, piemēram, 5 minūšu dati tādam pašam mājiņas kursam. Un uh, tirdzniecības signāli. Un tagad pievērsīsimies nākošaniem. Jūs noteikti esat uh, dzirdējuši par augsta riska uh, Uh, fondiem, kas izmanto, jeb hedge uh, fondiem, kas izmanto šādas izmaiņas, lai šos kritimus vēl arī tā kā tā uh, sāsinātu. Tas būtiskākais tie secinājumi par īstermiņu uh, izturēšanos, kāda ir uh, šiem uh, tirgotājiem, ka īstermiņa uh, attīstības tendences uh, ir akumulācija tādos minimāliem uh, izmaiņu datiem. Nu, praktiski tie, kas ir minūšu laikā nākuši, bet skatīti gadu ilgumā. Un ja izdotos šos pavisam īsos tādus impulsus sistemātiski, tehniski izvērtēt un samazināt, tad arī ilgtermiņa nestabilitāti izdotos samazināt. Un pēdējais naftas cēnu pieaugums līdz 2008. gada vidum un tad kritums. Arī šeit ir redzams, ka nestabilitāte tiem visbrīvākajiem tirgiem, un tā ir tā programma, problēma. Visbrīvākie uh, uh, tirgi acīm redzot sistemātiski dod nepareizus uh, cenu signālus par tirgus attīstību. Līdz ar to ir nepieciešama jauna pieeja ekonomikas izvērtējumos un kursos. Uh, Bet tas ir pārāk ilgi. Piemēram, pēdējās krīzes laikā vairākus gadus bija nepieciešams laiks, lai uh, ekonomikas uh, eh, mācību spēku un spēki um, spētu pielāgoties un mainīt savus viedokļus. Šeit, piemēram, pasaules valūtu maiņas kursi sākot ar 70. gadiem, sarkanā līnija Ja tik nozīmīgs mājas kurs kā dolāra kurs ja, svārstās tik ļoti, tad tas destabilizē reālo ekonomiku. Tādēļ, ka nafta eksportējušās valstis attiecībā uz dolāru kursu samazināšanos 70. gadu laikā reaģēja ar diviem tā sauktiem naftas šokiem. Toreiz nesaprata, ka naftas cenu šoks ir kā reakcija tam, ka tā valūta, kurā tiek maksāts par naftu, tik ļoti tika devalvēta. Vēl divas, divi attēli. Atskats 50. gados. Pirmais dolāra kursa izmaiņas taisnas līnijas līdz 70. gadiem apmēram, un tad pasaules ekonomikai 20 gadus nebija recesijas. Jūs redzat šo līniju ar melniem punktiem, tā ir pasaules ekonomikas izaugsme. Otrs piemērs - Rietuma Eiropas attīstība. Jau 50. gadu beigos, beigās bija pilna nodarbinātība sasniegta. Un viens būtisks noteikums, skatieties uz diagrāmu lejā, tas, ka procentu likmes bija zem izaugsmas uh, skaitļiem, ekonomiskās izaugsmas skaitļiem. Tas nozīmē, ka ekonomika tiek pastāvīgi uh, veicināti un finanšu tirgi ir tādā neizdevīgākā situācijā. Tas par šiem ietvariem. Un tagad uh, paraudzīsimies tālāk. Ja uzņēmēju uh, sektors, tātad nefinanšu bizness, paskatieties uz labo diagrammu. Vācija. Ja uzņēmumu sektorā ir vairāk finanšu kapitāla nekā reālā kapitāla, ja tāda koncerna kā Siemens mēģina strādāt pēc principa uh, ļaujiet jūsu naudai strādāt, nevis tā kā uzņēmēji mēģina atbildīgi rīkoties un paši, pa, kā pašfinansētāji pa, uh, strādāt, tad šī finanšu sistēma arī nevar uh, funkcionēt. Nu, man paliek tikai viena minūte, bet tas pietiks arī finanšu pārvedumu nodoklim. Sākumā uh, vēl viena diagrāma. Es jau teicu, viens būtisks elements finanšu kapitālismā ir pilnīga nesabalansētība pārvedumi finanšu tirgos un pārvedumi um, preču tirgos. Un šeit jūs redzat, ka pasaulē saražotie produkti un BIP visā pasaulē aptuveni jau 80 reizes tiek apgrozīti finanšu tirgos ar milzīgu pieaugumu kopš 2000. gada. Un šis finanšu transakciju pieaugums to uh, vēl kāpina biržās tirgotie derivāti. Ar to nodarbojas profesionāli spekulanti. Un šeit es uh, turpinu to domu, ko izteicu sākumā. Ja ir pareizi tā, ka ilgtermiņa uh, būtiskāko cenu uh, pārmērīga noteikšana, proti maiņas kursi un izēvielcens veidojas no tādiem ļoti maziem impulsiem, tad šāda transakcija nodoklis, kas šos īstermiņus spekulācijas darījumus, spekulējošos darījumus padarītu um, dārgāks, un tad tas samazinātu visu to skaitu. Proti, Tobin nodoklis mājas kursiem un arī uh, akciju kursiem nodokli, bet no, nu, tā doma ir tāda ar vienu vienotu noteikli 0,05% nodokli noteikti visām transakcijām, visiem pārvedumiem. Tie būtu pieci pamatpunkti, un mūsu priekšlikums nodrošinātu to, ka specifiskā veidā tikai tās transakcijas tiktu uh, aplikts ar nolēmumu, kas ir īstermiņa un kas ir uh, saistīts ar tādu uh, tāda tā kā svīras efekti. Ja jums ir akcijas 10 tūkstoši eiro vērtībā, tad jūs uh, maksātu 2,50 eiro. 50. Nu, praktiski tas tā ir summa, kas ir uh, salīdzinām neliela. Ieviešana ir vienkārša, jo praktiski nu, visas transakcijas notiek tikai elektroniski un viss ir kompjuteros arī uzskaitīts un summas ne tikai Eiropai, bet 0,05% apmērā 1,6% no. Uh, BIP vai arī 300 miljardi varētu būt uh, ieguvums. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Tagad atkal jautājumu kārta. Es zinu, ka uh, dažiem ir ierobežots uh, laika grafiks, tādēļ uh, pirmā runātāja lūdzu. Keis Vinburn. Paldies! Es tagad strādāju pie tematiskā dokumenta, un e, šajā uzklausīšanā mēs arī par to runājam. Tātad e, globālā pārvaldība, tās politika un. Uh, e, sašķobies līdzsvars visā pasaulē. Tādēļ es galvenokārt savu jautājumu adresēšu Bertam van Zēlma kungam, jo viņš par to visvairāk runāja savā prezentācijā. Protams, šis disbalans ir ietekmējis situāciju pēc ekonomiskās krīzes. Uh, izcelšanās, piemēram, mēs redzējām, ka tika samazināts arī procentu likmes. ECB kādu laiku saglabāja zemu procentu likmi, bet eh, krīze ir pierādījusi, ka pārvaldības politika nevar pārvaldīt šādu lielu kapitālu plūsmu, nevar tik galā ar šiem aizvien plīstošiem burbuļiem. Mēs nevaram eh, neko tagad darīt, jāņem vērā, ka valstu parāda līmeņi eh, vispār tos nav iespējams absorbēt, jo nav pietiekami liela fiskālo stimulu. Man ir divi jautājumi. Pirmais. Uh, vai varētu pazeminēt māstrīktas kritērijas, lai varētu uzlabot IKP, piemēram, par 50%, lai mēs varētu izveidot tādu pietiekam labu stimulu paketu nākotnē otram kārtām. SVF tika uh, radīts ļoti interesants ziņojums. Tur bija rakstīts par 2% inflācijas uh, rādītājiem. Vai jūs varbūt varētu to tā padziļinātāk pas, paskaidrot un 2% mērķis, vai ar tā palīdzību mēs pietiekami labi varam absorbēt šos sistēmai radītos triecienus? Uh, Fanzelma kungs atbild, tā tad, ja mēs runājam par pirmo jautājumu, tas ir uh, jautājums, ko vajadzētu uzdot ES līmenī, nevis SVF līmenī. Uh, diemžēl es nevarēju uz ekrānu parādīt attiecīgo tabulu, bet uh, ar to jūs varat iepazīties savos dokumentos, ņemot vērā to, kas tiek uh, darīts Eiropas Savienībā, 50 vai 60% nespēlē e, tik lielu lomu, tā nav liela atšķība. Mums ir e, jāpanāk augstāk rādītāji nekā caurmēr rādītāji. Ja mēs runājam par globālo nelīdzsvarotību, es nedomāju, ka pietiekami daudz uzmanības tik veltīts G20 savstarpējās eh, izvērtēšanas procesam, bet tomēr eh, ļoti daudz cerību tas ir modinājis. Savā prezentācijā es teicu, ka mēs 2006.-2007. gadā veicām starptautiskas konsultācijas, tām varbūt nebija tādu taustām rezultātu, bet eh, G20 starp savstarpējās eh, izvērtēšanas programmai mēs palīdzam tehniskā veidā, mēs to nevadam un ceram, ka šī programma nesīs vairāk augļu nekā iepriekš eh, izveidotās struktūras. Un kāds vēl bija jūs jautājums? Es atvainojos. Ā, par inflāciju. Jāņem vērā, ka šī nav SVF pozīcija mums ir jāievēro eh, šādas formalitātes. Un presē mēs varējām lasīt par to, ka 4% inflācija ir labāka par 2% inflāciju. Tas ir, eh, tā ir avīze, kas saucās pārdomājot ekonomisko politiku. Jūs eh, šo avīzi varat izlasīt arī elektroniskā formātā SVF tīmekļa vietnē. Un varbūt eh, to tā izraut no konteksta nebija pārāk pareizi. Paldies. Vai kāds eh, no pāriem ekspertiem vēlētos komentēt, vaicā priekšsēdētājs, ja nē? Eh, Helmuts Šmits, kādreizējais Vācijas kanclers, teica, 6% inflācija ir sliktāk, labāk par 6% bezdarbu. Beigās mēs uh, saņēmām abus rezultātus. Paldies, uh, Renāta Vēberlūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Uh, Hibners kundzes atvainos. Tā tad jūs runājat par krīzi, jūs runājat par dažādiem stimuliem, ko es varētu saprast, vai mēs varam patiešām izkļūt no krīzes, vai tagad ir tāda pēckrīzes situācija. Protams, izaugsme ir palēninājusies, mums ir jārada atklātība un koordinācija visā pasaulē, vai tā būs jauna pasaules kārtība, kur finanšu tirgu būs daudz stingrāk pārvaldīti. Es īsti nesaprotu, kā tas ir saistīts ar suverēno parādu situāciju, jo mēs varbūt varētu tagad iet pa šo taciņu un būtu parādu krīze, tātad jauna krīze. Ja mēs runājam par inflāciju, es vēlējos dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums, proti, uh, fiskālie disbalansi, cēnu līmeņa svārstības attīstības valstīs un arī Eiropā, tas sagādā milzu izaicinājumus. Vai vispār pret šo izaicinājumu ir iespējams cīnīties? Kāds būtu tāds plāns, ar kura palīdzību mēs varētu atkal atjaunot fiskālo līdzsvaru, nenesot pārāk augstus uh, upurus un uh, varbūt uh, nekaldināt šādas inflācijas kompromises, ja mums jāsauc lietas īstajos vārdos. Un e, no kur eksperti jūs vēlētos dzirdēt atbildi, vaicā priekšsēdētājs? Vienalga? Lūdzu. Un pēc tam jūs. Kaporkungs pirmais. Ko mums noteikti vajadzētu atminēties? planēta Zeme nav parādā planētai Marsam. Ja mēs runājam par suverēnajiem parādiem, tad eh, īsnībā kāds ir kādam parādā noteiktu naudas summu. Un mēs eh, piedzīvojam to, ka valstis ir nonākušas uh, parāda situācijās, kādas valsts cieš zaudējumus un kādas gūst peļņu kreditori, piemēram, nevēlējās uh, iedzīvoties parādos, beigās parādos iedzīvojās valdības un tādēļ radās šī fiskālā nelīdzsvarotība. Uh, Kā mēs varētu šo jautājumu aplūkot? Pirmām kārtām mums ir jāpaukstina ieņēmumu no nodokļiem. Tas būtu vienkāršākais ceļš, pa kuru iet. Protams, visi tam nevarētu piekrist, bet mums vajadzētu samazināt to personu skaitu, kas izvairās no nodokļu maksāšanas. Daži centieni tika veikti G20 fórumā, bija vienošanās par cīņu, e, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ja mēs varētu cīnīties pret šādām parādībām, tad, protams, mūsu ieņēmumu paaugstinātos. Mēs runājam par uh, šāda situācija katru gadu ir jābūt eh, daudzpusējam nolīgumam par nodokļiem, kas varētu piedāvāt eh, jaunu redzējumu, kas varētu izmantot arī tādus esošos instrumentus kā mm, nodo, ietaupījumu nodokļu direktīvu, kas pastāv Eiropas Savienībā. Mums jārunā arī par ārējiem aspektiem, par sistēmisko risku izvērtēšanu, un tas ļoti spēcīgi ietekmē nodokļu sistēmu. Otram kārtām, ko mēģina ieteikt fonds tad, kad es. Uh, savā darbā pievēršos uh, attīstības valstīm, mēs vairākus gadus runājām, ka ir jābūt valsts parāda restruktūrizācijas mehānismam, ir jāpārskat šie noteikumi, bet kādas problēmas šeit radās? Eiropā neviens tam nepiekrīta. Viņi teica, ā, tas jau ir kaut kur Āfrikā, tālās valstīs, Latīņa Amerikā, un uh, Brazī, kas notiek Brazīlijā mūs tik cieši neinteresē. Bet nākotnes vārdā mums ir jāizveido jo sistemātisks, paredzams eh, valsts parāda izvērtēšanas modelis. Pastāv jau vairāki modeļi, un eh, kas mums, ko mēs no tiem varam mācīties? mums ir jāparūpējas par nodokļu ienākumiem, jo tie, protams, tiek novadīti tādās nozīmīgās jomās kā veselības aprūpē, izglītībā, palīdz radīt jaunas darba vietas. Mums vajadzētu padomāt par jaunas sistēmas izveidošanu un tai jādarbojas starptautiski. Trešām kārtām ir jāpadomā par jaunajām iespējām Ir runāts par transakciju nodokļiem, par nodavām uz dažādām banku operācijām, mums ir vajadzīgi jauni ieņēmumu avoti. Ja mēs palūkojamies, eh, cik liela ietekme ir šādām īpašām nodavām un nodokļiem, tos var eh, ieguldīt zaļu projektu īstenošanā, un tas patiešām nesarētos augļus. Tie ir nodokļi, kas paaugstina izaugsmu, nevis to pazemina. Es domāju, ka ir iespēja cīnīties pret valsts parādiem ilgā termiņā, bet mums visiem ir uh, jārīkojas kopīgi. Šulmērsterkungs, lūdzu. Pavisam īsa atbilde. Pārpalikums un definīcijas ir atkarīgs no viens no otra. Nav jēgas domāt par deficītu, neņemot eh, vērā to, ka jābūt eh, otrā pusē pārpalikumam. Keinsa kungs eh, skatīja šo problēmu, gatavojoties eh, Bretonvudsai, eh, tātad otrā pasaules kara laikā, un viņš labi pārzināja šo vispārējo risinājumu. Piemēram, ja ir kāda deficīta valsts, vai tā ir ārlietās, vai iekšējās, tātad budžeta deficīts iekšējais, tad recepte vienmēr ir tāda, ka valsts, kurai ir deficīts eh, vai vienība, kurai ir deficīts, ir jāsamazina izdevumi. Un Keins teica, ka no sistēmiskā viedokļa tas uh, nozīmē uzreiz to, ka pielāgošanās procesu uh, pavada uh, ekonomiskās aktivitātes samazināšanās, jo uh, Eh, šī deficitārā vienība samazina izdevumus un pārpalikuma vienība nedara neko. Tātad viņa padoms bija, vai nebūtu daudz gudrāk uh, lūgt eh, šai te uh, vienībai, kurai ir pārpalikums, palielināt izdevumus. Paraugieties uz Vāciju un uz Dienvidu valstīm. Jā, protams, varētu teikt, ka tām visām valstīm, kā Grieķijai, bet varbūt arī drīzumā arī Portugālei, Spānijai un Itālijai, uh, būs jāsamazina izdevumi. Kurš no tā cietīs visvairāk? Protams, Vācija. Protams, ka valsts, kurai ir pārpalikums, jo līdz šim viņi tik daudz eksportēja, un ja šīs visas valstis vienlaicīgi samazinās savu pieprasījumu, tad visvairāk cietīs Vācija no, nu, otra iespēja vismaz teorētiski būtu ka valsts, kurā ir pārpalikums, palielina savus izdevumus, un tas pats attiecas uz budžetu konsolidāciju. Ja tagad Eiropā visas Eiropas valdības nākamgad uh, sāktu samazināt izdevumus, tad mums būtu krīzes otrais posms, jo Eh, jūs teicāt, ka mēs visi esam optimistiski, bet es teicu, ka mēs esam krīzes sākumā, ne jau krīzes beigās. Un sākums nozīmē, ka nākamajā posmā kolektīvie uzkrājumi, valdību uzkrājumi kopā ar pieaugošu bezdarbu var ļoti viegli izraisīt jaunu recesiju. Tas nav apšaubams, tas ir eh, um, vienkārši makroekonomikas princips. Paldies! Pamāšu! Pervanš. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu uzdot uh, sekojošu jautājumu Šulmaister kungam. Paldies par jūsu analīzi par šo ciklisko kapitalistisko apriti un 70. gadu uh, un ar paudzēm, kas um, piedzīvoja 29. gada krīzes un arī daudziem faktoriem un arī sekojošo attīstību. Es domāju, ka daudz ir dažādi elementi, kas ir jāiesaita. Tagad par transakciju uh, nodokli. Vai uh, to vajadzētu vienkārši Eiropas Savienībā ieviest, ja mēs uh, negūsim mm, panākumu pārliecinot par šo uh, lielisko ideju uh, IVF? E un nākošais Celmkungs, ko var darīt ar uh, nodokļu paradīzēm? Un ko var darīt ar uh, citiem tādiem jautājumiem, vai pietiekami ir kā 20 secinājumi, tas ir pat labam tāds tā kā tikai, nu, uh, tāds, tāds tā kā baumas. Nākošais jautājums par globālo sabalansētību runājot. Un kādēļ liekas, ka tas nebūs. Uh, veiksmīgs. Un pēc krīzes uh, aizsākšanās es uh, dzirdēju uh, Gordonu Braunu uh, runājot par ātrās brīdināšanas sistēmu, bet jūs jau runājāt, ka tāda identifikācija bija, bet nu, kas būtu labs šādā globālā uh, ātrā reaģēšanas, ja brīdināšanas sistēmā, ko FMI būtu ievies? Un um, tāds pēdējais jautājums Es uzdodu šo pēdējo jautājumu, bet ko varētu darīt, lai ja, iejauktos, nu, ja tāda pilnīgi tāda tā kā sniega bungas efekta klātbūtne ir konstatēta, un kas varētu iejaukties, vai likumdevējs, un kurš eh, tad eh, likumdevējam dos signālu par to, vai centrālā banka? Jetzt, um, Jā, protams, ka būtu labāk, ja uh, finanšu nodoklis tiktu ieviests uh, globāli, bet ir jāņem vērā tas, ka tiesniecība finanšu tirgos tiek veikta trijās laika zonās - Austrumāzija, Eiropa un ASV. Eiropas tirzniecības zonā nav konkurētspējīga tirgus vieta, uh, un eh, sniegšu konkrētu piemēru. Lielākā daļa finanšu transakciju tiek eh, īstenotas atvesināto uh, tirgus instrumentu biržās. Un tas notiek tikai divās uh, vietās - Frankfurtē un Euronext Londonā. Tātad 97% kopumā šīs abas vietas. Kāpēc? Tāpēc, ka uh, šeit ir tīkla ārējie faktori, un ja jūs uh, ievies ļoti nelielu transakciju nodokli, tad nav nekādas iespējas, ka šie finanšu centri pārvietotos uz uh, Maroku vai Dienvidāfriku. Tas ir tikai kā piemērs. ASV ir divas vietas, kur uh, tiek spēlēts azartspēles. Tā ir Atlantika City un Lasvega, Lasvegasa. Un tur arī ir uh, ārējie aspekti. Cilvēki no visām ASV vietām dodas uz turiem, tad, ja viņi grib spēlēt azartspēles. Un uh, nodokļi tur arī ir daudz augstāk nekā finanšu transakcijām, un tur nav nekādu konkrētu draudu, ka šīs te uh, tirgus vietas varētu tā ļoti viegli kaut kur uz citurien pārvietot. The, the, Es gribētu runāt par šo te globālo līdzsvaru trūkumu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums šodienas diskusijās. Pirmais runātājs teica, ka problēma ir tāda, ka spiediens uz dažiem spēlētājiem ir daudz lielāks nekā uz citiem. Piemēram, ASV nav jāpielāgojas, tā var būt ar deficītu un vienkārši finansēt to, drukājot naudu. Tā ir vienīgā valsts ar deficītu, uz kuru tāda lieta attiecas. Tad ir šīs valstis ar pārpalikumu, kas vienkārši var uzkrāt rezerves un strādāt un dzīvot ar rezervēm. Un mums ir liela pieredze ar to. Un um, mums. Uh, ir dažādi piemēri, bet tie, kas mūs uzklausa, ir tikai tie, kuriem mūs vajag tiešām, un tad mums ir dialogs, un tad mēs panākam kaut kādu vienošanos. Svarīgākais ir šo te pielāgošanās procesu uh, pasaulē padarīt daudz līdzsvarotāk, un tāpēc es minēju G20. Krīzes laikā bija tāds uh, sadarbības gars, starptautiskā līmenī visi saprata, ka mums ir jāstrādā kopā, lai no šīs krīzes izkļūtu. Uh, Un 2009. Uh, gada aprīļa G20 uh, lēmums par mūsu resursu trīskāršošanu bija ļoti pozitīvs. Tātad mūsu cerība ir, ka mēs varam turpināt strādāt šajā uzrāviena uh, virzienā un uh, uh cerams, ka šī sadarbība kaut ko arī dos globālajai ekonomikai. Un es īpaši gribētu minēt G20 sastarpējās vērtēšanas procesu. Not up to speed on tax havens, so I don't want to comment on that. <laughs> Es negribētu komentēt par uh, nodokļu paradīzēm. Vai es varētu īsi atbildēt par nodokļu paradīzēm? Pirmā interesantā lieta ir tas, ka Ziemeļvalstis 2006. gadā sāka sadarboties un kolektīvi uh, veda sarunas par nodokļu līgumiem. Uh, Nav nekāda iemesla, kāpēc Eiropas komisija nevarētu vest sarunas dalību valstu vārdā, pat ja šie ir divpusēji nolīgumi, bet tas jums daudz lielāku spēku dod. Mums ir lielāka ekonomika nekā ASV. ASV spēja ieviest uh, kvalificēto uh, sastarpējo programmu, kuras ietvaros var uh, dot pienākumu Uh, finanšu institūcijām dot informāciju par uh, investīcijām no ASV. Mums nekas tāds nav, mums esam lielāka ekonomika, mums ir tāds liels svars, bet mēs to neizmantojam. Ir virkne vienpusēju soļu, kas uh, veiksmīgi ir spērti nacionālā līmenī. Apvienotā karaliste ir kaut ko šeit darījusi, pat tāda maza valsts kā Austrālija sadarbojas ar nodokļu paradīzēm. Uh, lai ķertu šos eh, nodokļu nemaksātājus, bet mums nekas tāds nav. Ir tik daudzas lietas, ko Eiropas Savienība varētu darīt, rīkojoties kopā, vienpusēji, bez globāla, eh, globālas vienošanās, varētu samazināt nodokļu nemaksāšanu, un eh, finanšu krīze parāda, cik steidzam tas ir. Ja, Herr Vorsitzender, ich wollte noch mal auf die Frage der Finanzen. Priekšsādātāja kungs, es uh, gribētu vēlreiz parunāt par um, finanšu transakciju nodokli. Tika teikt, ka aptuveni 300 miljārdi eiro varētu būt ieguvums no uh, šiem. Vai jūsu vērtējums ir balstīts uz tādu no business as usual scenāriju, vai arī Nu, tā ideja ir pārāk skaista, lai būtu pat patiesa. Nu, un tagad Eiropas Savienības palīdzību jaunatīstības valstīm, tas ir nu, praktiski dubults uh, daudzums šī finansējuma. No tā varētu tiešām visu šo palīdzību finansēt. Un vēl prognoze par uh, ieņēmumu daudzumu, ja šis nodoklis būtu pielietots tikai Eiropas Savienībā. Jūs runājāt par uh, tirgu uh, aptvērumu un par daudziem tirgiem, uz ko tas varētu tikt attiecināts, bet varbūt jūs varētu vēlreiz uh, tā specifi specifiskāk um, pastāstīt. Atbilde. Mūsu institūta pētījums un vērtējums par nodokļu ieņēmumu prognozēm ir dokumentēti. Mēs pieņēmām, ka šis transakcija apjoms uh, būtiski samazināsies atkarībā no nodokļa, teiksim, daudzumu 30 līdz 90%. Konkrēts piemērs. Pavisam šī ātrā a, tirdzniecība, kur kāds nu, dažu miljonu dorā, dolāru vērtībā m, pērk naftu un četru minūšu uh, vēlāk, četras minūtes vēlāk to pārdod. Uh, Mm, šim darījumam tiktu uzlikts arī ļoti maziņš nodoklis, un līdz ar to tas um, vairs uh, nenotikt. Un tas ir praktiski arī šīs darbības mērķis, kas nozīmē, ka noteiktas spekulācijas vispār tiek izspiestas no tirkus. Bet, ja jūs padomājat par to, ka Eiropā kopējā uh, ražošana aptuveni simts reizes Eiropas finanšu tirgos tiek apgrozīta, nu tad kļūst arī skaidrs, ka pat ja jūs pieņemt, ka 70 vai 80% no transakcijām atkrīt, tad aizvien vēl paliek, nu, tāds ievērojams uh, daudzums, ko aplikt ar nodokļiem. Es uh, pieņemu, ka mm, tie ir tādas simulācijas uh, aprēķini, tās nav prognozes, jo neviens nevar tādas nopietnas uh, prognozes veidot. Mēs dažādas pieņēmumus likām par pamatu. Nu, protams, arī nu, tā ar tādiem skaidriem pieņēmumiem. Ja kāds nopērk tādu īstu akciju, tad uh, piecu uh, eh, uh, eh, simdaļu liels nodoklis. Es jau runāju par to, ka mm, darījumam 10 tūkstoši eiro apmērā nodoklis būtu 250. Un mēs pieņēmējam, ka jo būtiskāks un jo lielāks būtu šis transakciju nodoklis, paaugstinātu šo transakciju jo lielāks būs arī apjoma samazinājums. Ja es, piemēram, nopērku akcijas kā parasts patērētājs, tad nodokļi nav pārāk lieti, bet ja es ar derivātiem un fondiem tirgojos, tad ietekme ir lielāka. Mēs neizmeklējām konkrēto gadījumu, ja Eiropas Savienība viena pati ieviestu šādu nodokli. Cik uh, procentu tad tā teikt? Uh, citi finanšu tirgi un eh, finanšu centri saņemtu kā nu, pārvietošanos no, no Eiropas Savienības uz citu. Bet par tirdzniecības zonām runājot, tur, kur tirdzniecība Eiropā, nu viņi vienkārši nevar pārnest, pārlikt eh, uh, uz Ņujorku, eh, uh, jo tā ir vienkārši cita laika zona, nu vismaz daļēji tā. Un šeit ir tāda ļoti neliela nodokļa efekts nebūtu tik ļoti liels, ka tas būtiski varētu apdraudēt šo projektu kopumā. Nākošais. Lūdzu, Oskar. Oui, alors, vous, vous venez de répondre. Paskals. Kanins. Jā, es gribēju uzdot jautājumu par jūsu teikto. Jūs teicāt par uh, pārnesumu, ja, teiksim, būtu ele, uh, Eiropā ieviest šis transakciju nodoklis. Uh, un Londonas tirgi nevarētu pārnesties uz uh, Maroku un arī, teiksim, arī, nu, ka nevarētu uz Ņujorku uh, visu tirgu pārnesties. Un, ja ir gan uh, vieta, gan struktūra un gan ekonomiskie aktieri, bet, nu, ja ir iespējas pārnesumam, tad varbūt tāds arī varētu notikt. Un vienīgā atbilde, ko jūs teicāt, nu, nebūs tādas migrācijas no Londonas uz Ņujorku. Bet vai ir vēl citi argumenti? Un es gribētu zināt, pavisam konkrēti. Kādi mehānismi varētu izmantot, lai cīnīties, ja šāda uh, migrācija uh, tiktu veidota? Un kādi mehānismi, ja uh, šādu nodokli ieviestu tikai Eiropā, kā varētu aplikt ar nodokli tās transakcijas, kas uh, nu, notiktu citur? Bet kas mūs skartu, piemēram, ja jums ir derivāti, Uh, lielām starptautiskām firmām, kas tirgojas ar uh, naftu un, un, un tādām naftas firmām arī, un tās ir uh, Eiropas tirgu. Un ja viņi, piemēram, pieņemt lēmumu, ka kādā trading filiālē viņi savas uh, operācijas īstenot un nevis šeit, kas ir tās spekulatīvās operācijas. Ja tas tā notiek, kāda tehniska iespēja, kāds tehnisks mehānisms ir uh, ka mēs varētu teikt, nu, pat cik tas ir Eiropas ekonomiskais aktieris, tad mēs būtu, kā lai saka, tiesīgi piemērot šo nodokli transakcijām. Un otrs jautājums. Es gribētu šo uh, SVF viedokli uzziņāt, vai jūs piekrītat šai analīzē, jeb jums ir kādi pretargumenti pret šādu uh, uh, nodokļa pielietojumu Un trešais jautājums. Jūs citējāt Maroku, Ņujorku, bet neko neteicāt par Ženēvu. Un Ženēva ir tepat tuvu. Un tas ir tāds tirgus, kas jau eksistē. Un es domāju, ka nu, tas varētu būt šāds pretarguments mm, no tiem, ko jūs jau minējāt. Nun, um, ich glaube schon. Es domāju, ka Tieši tāpat kā tajos jautājumos, kas skar nodo, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, Eiropas Savienības politiskais svars ir pietiekami būtisks, lai Šveici un Lihtenšteinu, nu kā lai es tā saku, ar tādu maigu spiedienu iesaistītu. Ja Eiropas Savienība to vēlas, ja tas politiskais jautājums ir atrisināts, ja Eiropas Savienība ir pieņēmusi tādu ciešu lēmumu šādu finanšu transakciju nodokli ieviest, tad es nedomāju, ka būtisks šo darījumu nodo, no, nu, apjoms varētu norutēt Šveicē. Otrs jautājums ja šie darījumi daļēji pārvietojas, ja tā, šīs ir tās īstermiņa spekulācijas Eiropas uh, Savienībā, ja tās vairs nenotiek Eiropas Savienībā. Kādas, kā, kas tad būtu negatīvs šajā faktā? Kur tad ir problēma? Jo es domāju, nu jā, nu labi, kaut kur citur tiek spekulēts, nu tas jau nekas. Uh, Un mēs atkal atgriežamies uz mūsu Eiropas stiprajām pusēm, un tā jau nav finanšu ekonomika. Tieši Vācijas ekonomikai ir šāda ekonomikas kultūra, kas uh, gadu desmitiem, gandrīz gadu simtiem ir fokusējusies uz reālo ekonomiku, uz rūpniecisko preču ražošanu. Un tikai pēdējo 20 gadu attīstība ir tāda, ka tādas institūcijas kā Deutsche Bank tā vietā, lai kalpot reālai. Uh, ekonomikai ir kļuvusi par pasaules ekonomikas spekulāciju koncernu. Bet tas jau nekas nav tāds, kas varētu turpināties. Es domāju, ka Eiropas ekonomika pati e, ir attālinājusies no saviem principiem un līdz ar to savu identitāti arī papildus zaudējusi, jo pārņēmus šo finansu kapitālismu ideju, kas mazāk ir piemērota mums nekā, piemēram, ASV vai Valstrītai. Jā, Valstrīt ir vismaz 150 gadu daļa ekonomikas kultūrā Amerikā. Jā, pats par sevi saprotams, bet darījumi Valstrītā nav daļa vācu ekonomikā ilgtermiņā skatoties, kādu desmito vērtējot. Un pēdējais, pavisam banāls iemesls. Kādēļ noteikts finanšu transakcijas nevar uh, aizplūst? Jo tās ir attiecināts uz produktiem, kas ir uh, piesaistīts vietām. Piemēram, viens no būtiskākajiem derivātiem, ar ko tirgojas. Uh, uh, Frankfurtē ir nākotnes daks, nu, tas ir nākotnes daks, proti Vācijas uh, indeksa vērtējums. Ar to nevarat tirgoties Ņujorkā, ja nu tikai daks arī pārceltos uz uh, Vāciju. Daks aptver 30, lielāko, 30 lielākās akcijas sabiedrības Vācijā. Un tik ilgi, kamēr īstās akcijas, uh, to tirdzniecība ir Francijā, Frankfurtē, arī derivāti jātirko Frankfurtē. Nu labi, varētu Londonai, tam es piekrītu bet ne Ņujorkā, jo laika nobīde ir pārāk liela. Tad jums būtu jāturkojas ar um, DAX, respektīvi vācu akcijām uh, Frankfurtē pusnaktī. Teorētiski tas ir iespējams, bet nu tā ne pārāk uh, īsti, jā, nu, uh, Ženēva. Man liekas, es jau atbildēju, ka Šveice Eiropas ietvaros ir tas tā doma, ka tā būs pa tādu uh, kopumā kapitāla oāzi, kas uh, visas. Uh, Uh, spekulatīvos darījumus izdarīt. Es domāju, ka tas nav iespējams, ja Eiropas Savienība to negribētu, un B, ja nu viņi grib savu ekonomiku sagraukt, nu tad lai tā dara, un ar, arī kazino atjaunošanas ir iespējams. Bet mēs zinām, ka ir tāda, uh, ne, ka ir nelīdzsvars starp finanšu uh, ekonomiku un reālo ekonomiku jau kādu laiku. Nu labi, tad es negribu iedziļināties vairs šajā jautājumā. Es mēģināšu atbildēt, saka Kūpūra kungs. Es nepiekrītu Stefanam runājot par laika zonu. Nu, nav jau. Uh, nekāda iemesla uh, vienu nakti izlaist un nepagulēt, ņemot vērā to, cik augsts algas viņi tur Ņujorkā saņem biržā. Otrām kārtām, ja mēs runājam par uh, pārskaitījumu sistēmu, eiro ir. Uh, eirozonas legālais pārstāvis, un šis uh, konts pastāv tikai Eiropas centrālajā bankā. Jūs nevarat to lietot, piemēram, starptautiskās transakcijās. Līdz ar to uh, tādas eh, operācijas, kas tiek veiktas ārvalstu valūtās, var izmantot uh, tajās valstīs, kur šī valūta tiek izmantota tālāk. Uh, apvienotās karalistes banka, kā jau Stefans minēja, padomājiet par finanšu ekonomiku kā kaut ko tādu, kas norisinās uz mazas saliņas, un mazā saliņa ir, eh, piemēram, ekonomika, šeit ir tā tad obligācijas, ir akcijas, un tām visām ir vēl arī atvasinājumi, derivāti, bet kaut kur ir jābūt arī reālajai ekonomikai, taustāmai ekonomikai. Eiropas Savienība ir lielākā ekonomika, varbūt trešā un ceturtā līmeņa atvisinājumi, bet kādā brīdī tam visam ir jāsāk sakņoties reālajā ekonomikā.

lai šādas vienpusējās transakcijas apliktu ar nodokļiem, ir jābūt reālai ekonomikai. Piemēram, kas notiek apvienotajā karalistē, tad eh, tur darbojas apvienotās karalistes eh, kompānijas un DAX darbojas, piemēram, Vācijā. Ja jūs pārdodat atvasinājums, kas atvasināti no akcijām un obligācijām, jums tie ir jāpiedāvā konkrētos tirgos. Un, ja ir hedge fondi, tad rodas riski un jūs varat pārdot derivātus, runāts tiek arī par pienākumu apdrošināt. Ja jums šķiet, ka jūs esat vietas politisko lēmumu pieņēmējs, kas saprot, kā darbojas tirgi un ir fiksēta nodokļu likme, jūs to ieviešat, paskatoties, kā tas reāli atspoguļojas tirgū un ir dažādi nodokļu tirgi. Jūs, vien, piemēram, varat iekļaut apmēram 50 līdz 70 procents no reāliem nodokļiem, un 50 eh, līdz 70 procents no ieņēmumiem ir iespējams aplikt ar nodokļiem. Jāsaka, Selma kungs, eh, kāda varētu būt formāla atbilde. SVF strādā pie G20 reformēšanas, un uh, Eh, par ko mēs esam domājuši pēdējā laikā, pēdējos attēlos, kas bija redzami manā prezentācijā, jūs varējāt jau iepazīties ar dažādiem uzskatiem. SVF eh, varbūt šeit var runāt par tādiem ļoti revolucionāliem risinājumiem, bet ja mēs runājam par kapitāla plūsmām, uh, SEVF pārskata savas domāšanas paradigmas, un eh, mēs pieļaujam, ka risinājumi valstīs varētu būt atšķirīgi. Mums ir jāsaprot, ka mēs nedrīkstam būt, piemēram, vienā dienā pārpludināti ar kapitāla plūsmu, un nākamajā dienā jūs piedzīvot liels deficīts. Paldies, turpin priekšsēdētājs, ar to esam noslēguši pirmo paneļa diskusiju, un tagad tai sekos otrā kārta. Es lūkšu ekspertus ieņemt vietas šeit augšā pie prezidenta gāda. Paldies, kungi, man bija liels prieks ar jums sadarboties. All right, we now come to the second. Labi. Tagad būs otrais speciālistu panelis. Mēs runāsim par klimata pārmaiņu ietekmi uz uh, attīstību un tirzniecību jaunatīstības valstīs, iepazīstināšu jūs ar ekspertiem. Mm, Pakreis no manis sēž Amars Batačarāja, es neesmu pārliecināts, vai pareizi izrunāju viņu vārdu saka priekšsēdētājs, viņš pārstāv G24 grupu, kurā piedalās Āfrikas, Latīņa Amerikas un Āzijas jaunatīstības valstis. Otrā pusē sēž Arunaba Goša kungs, viņš pārstāv Vudro Vilsons skolu un tālāk ir Nurija Malīnas kundze, kas pārstāv Eiro eiro dad. Viņa ir Eiropas tīmekļa attīstības un parāda tīmekļa direktora. Pirmajam došu vārdu Batačarājas kungam. Paldies, paldies priekšsēdētāja kungs. Es vēlējos pateikt, ka man ir liels prieks uzstāties uh, šeit un piedalīties debatēs un runāt šeit uh, arī no tāda attīstības valstu redzeslēņķa. Protams, uh, Krīze mums visiem pierādīja, ka tā ir ļoti dziļi ietekmējusi jaunatīstības valstis, uzplaukstošās ekonomikas valstis. Es atceros, ka kredīt krīze jaunatīstības valstis skāra daudz smagāk nekā attīstītās valsts, un tas paaugstināja arī dažādu preču cenas. Uh, Un es vēlējos pateikt, ka jaunatīstības valstis bija daudz elastīgākas, tās spēja atgūties no krīzes, bet, protams, joprojām būs dažādi attīstības trūkumi un cenas, preču un pakalpojumu cenas ir nopietni pieaugušas. Ja mēs runājam par jaunatīstības pasauli, mēs runājam, ka šeit izaugsmas rādītāji ir lieli un tiek saražots ļoti daudz no tieši pasaulē piedāvātajām precēm. Pēc krīzes uh, samazināsies izaugsmas rādītāji gan uh, jaunatīstības valstīs, gan attīstītajās valstīs. Mēs šeit nerunājam tikai par Ķīnu, Indiju un Brazīliju. Tā ir krīze, kas skar daudz plašākas teritorijas. Piemēram, valstīs, kur ir vidēji ienākumi. Uh, bija valstis, kur izaugsmas rādītāji pirms krīzes pārsniedz 4%, bet no 47 valstīm ar zemu ienākumu līmeni 35 valstis uzrādīja izaugsmas rādītājs augstāks par 4%, bet joprojām ir milzīgas atšķirības starp attīstību dažādās valstīs. Uh, Vidēja ienākuma uz vienu cilvēku ir 114 dolāri, un nabadzīgākajās pasaules valstīs tie ir 1,5 dolāri, un jaunajās ekonomikās vidēja ienākumi ir drīzāk salīdzinām ar nabadzīgāko valstu ienākumiem, tas ir mazāk par 10 dolāriem un daudzās lielās valstīs tie ir 3 līdz 4 dolāri. Jums ir jāatminas ka 78% no nabadzīgiem cilvēkiem dzīvo valstīs ar vidēju ienākumu līmeni. Tālāk mēs runājam par G20. Es nevēlos pievērsties eh, G20 pārāk padziļināti, bet eh, pateikšu pašā sākumā, ka mēs pietiekami skaidri neapzināmies to, ka G20 ir pietiekami labi izveidota struktūra, kas eh, uz kā balstās viss uh, šis mehānisms. Šī veida struktūra G20 nevien padara par tādu iekļaujošāku savā procesā, bet uh, padara to arī efektīvāku un atskaities spējīgāku par G7. G20 nav sekretariāta, bet attēlā jūs varat redzēt, ka šeit ir pietiekami ciešas saiknes ar eh, finanšu stabilitātes valdi un arī SVF. Neskatoties uz G20 gūtajiem panākumiem, ko uzskatīja eh, Padijos Kjopas kungs, Tagad mēs cīnāmies ar dažādiem izaicinājumiem. Protams, jūs varat strīdēties par to, ka G20 būtu daudz grūtāk uh, veikt savus panākumus uh, nākotnē nekā viņi veic savus pienākumus pirmajā gadā. Mēs jau redzam um, iziešanas uh, stratēģijas um, ietekmi, mēs runājam par dažādiem ietvariem, sākumā tie bija daudz sološi, bet mums nevajadzētu par zemi novērtēt to, cik grūti būs saglabāt šo augstu uzstādīto panākumu latiņu. Mēs, um, nevaram uh, paredzēt, cik efektīvi G20 darbosies, piemēram, arī tādās jomās kā klimata pārmaiņas un tirdzniecība. Bet viens no lielākajiem izaicinājumiem ir iekļaušana un leģitimitāte. Padoas Kjopas kungs teica, ka no vienas puses mēs to varam risināt, uh, padarot efektīvāk koordinējot sadarbību ar citām institūcijām, jāņem arī piemērs no Pasaules bankas un SVF un G20 ir jāsadarbojas arī ar ANO struktūrām. Tāpat G20 var izmantot uh, privileģētu aizdevumu sistēmas un mēs sadarbojamies arī ar ASEAN valstīm un Brazīliju, Indiju un Ķīnu. Protams, ir starptautiskās institūcijas, SVF, Pasaules banka un krīze nevien radīja nepieciešamību reformēt globālo pārvaldību un G20 struktūru, bet arī pie sarunu galda atpakaļ atveda SVF un Pasaules banku. Mēs saprotam, ka šīs sistēmas ir jāreformē, jo tās tieši krīzes laikā uzrādīja savus vājākos punktus pārvaldības struktūrā. Mēs šeit varam runāt par četriem līmeņiem. Mēs saprotam, ka īsti nav skaidrs šis institūciju mandāts, tālāk um, institūcijām nepietika resursu. Uh, Trešām kārtām nebija vienošanās par to, kādas reformas ir jāveic šajās institūcijās, un visbeidzot nebija vienošanās par to, kā mainīt šo pārvaldību, padarot to iekļaujošāku. Uh, Tagad mēs runājam par visiem šiem četriem elementiem, un Eiropas Savienībai ir jāspēlē līdera loma, kā varētu reformēt šo pārvaldību, un tas arī skaidri rezultēsies nākotnē sasniedzamajā progresā. G20 ir noteikusi skaidrus mērķus 5% balsu svēršanā, un mums ir jāuzdod jautājums, vai ir pietiekam daudz ekonomis, eh, politiskās grības, lai šīs reformas veiktu tuvāko gadu laikā. Protams, šis jautājums vēl ir atklāts, vai mēs varēsim panākt tādas pārmaiņas, kādas G20 vēlējās redzēt. Ja mēs aplūkojam SVF Eh, veiktās reformas, vairākas jau ir notikušas. 2008. gada aprīļa reformas ietvaros un eh, Reģionālās attīstības banka un Pasaules banka eh, sāka reformas no tāda izdevīgāka atspēriena punkta, bet mums joprojām nav skaidri pāredzam to iznākumu. Vēlējos uzsvērt kādu aspektu, kas šeit tiek pieminēts, it sevišķi pievēršoties eh, starptautiskā valūtas fonda reformām. Pēdējo desmit gadu laikā mēs esam pieredzējuši tādu struktūrālu nobīdi, tādu nobīdi, ko mēs neesam pieredzējuši līdz šim. Cik liela ir eh, jaunatīstības valstu ieguldījuma daļa eh, visas pasaules ekonomikā? Kādreiz šīs izmaiņas bija ļoti mazas, bet tagad, ja mēs aplūkojam rādītājus no 2005. līdz 2009. gadam, eh, šī nobīde ir patiešām iespaidīga. Un eh, mēs varam redzēt eh, šādu apmēru 1% ietvaros, ņemot vērā atšķirības starp jaunatīstības valstīm un attīstītajām valstīm. Un vēl daži vārdi par Pasaules banku. Pasaules bankai ir jāspēlē tikpat nozīmīga loma kā SVF reaģējot uz krīzi. Pasaules bankai uh, nenokļuva tik lielā starmešu gaismā un pēdējo 15 gadu laikā tur norisinājās kapitāla plūsma 3 uh, triljonu apmērā. Zaļā līnija norāda, ka mēs. Uh, saņēmām uh, nesaņēmām aizdevumus no daudzpusējās aizdevumu sistēmas. Par ļoti daudziem aspektiem mēs šeit runājām, bet šī sistēma ir jāuzlabo, un to ir iespējams uzlabot tikai uzlabojot pārvaldību, ja arī tādas valstis kā Ķīna un Indija var piedāvāt šos daudzpusējos aizdevumus, un eh, mēs, piemēram, vēl dziļāk E, neiegrābjamies, piemēram, ASV valsts kasē. Es vēlējos tagad beigt savu uzstāšanos, jo vēl ir daudz sakāmā citiem e, runātājiem. Paldies, un tagad e, Goškungs lūdzu. Um, thank you, Chairman Klins. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un paldies arī citiem deputātiem, dāmas un kungi. Paldies, ka ielūdzāt mani šeit runāt par klimātu un tirzniecības pārvaldību ekonomikas krīzes apstākļos. Pirms es sāku savu runu, gribu teikt, ka mēs eh, šobrīd saskaramies ar globālās pārvaldības izaicinājumiem kontekstā, kurā mums ir dažādas krīzes, kas parādās vienā laikā, bet eh, mums būs jāatrod eh, īstais laiks dažādiem risinājumiem. Tagad mums ir ekonomikas krīze, kur politiķi galvenokārt grib veicināt patēriņu un nodarbinātību. Uh, bet ir arī risks, ka rīt vai parīt uh, parādīsies lielāks protekcionisms, ja krīze turpināsies, un tad būs trešais izaicinājums - klimata pārmaiņas, kas ir daudz uh, ilgtermiņa uh, lielāka situācija. Ja mums ir institūcijas un pārvaldības struktūras, uh, kas var izsnāt šīs uh, problēmas, bet jāpaturprātā, ka risinājumi būs vajadzīgi dažādos laikos. Es centīšos savos komentāros centies atbildēt uz trim jautājumiem. Pirmkārt, kā krīze ir ietekmējusi uh, klimata pārmaiņu uh, apkarošanu un arī tirzniecību jaunatīstības valstīs, un treškārt es pievērsīšos pārvaldības reformām un prioritātēm gan uh, tūlītējām, gan vidēju un ilgtermiņu. Tātad, kā krīze ir ietekmējusi klimatu pārmaiņu apkarošanu? Būtībā mēs šeit varam iedomāties trīs veidus. Vīdes ieguvumi Eh, krīzei, ja tā var teikt, ir tāda īslaicīga. Starptautiskā enerģijas aģentūra lēš, ka ir bijis 3% samazinājusi emisiju apjomā 2009. gadā, kas varētu uzkrājoties samazināt uh, emisijas par 5% līdz 2020. gadam, bet mums nevajadzētu par to pārāk sapriecāties, jo tas nozīmē tikai to, ka tad, kad būs atgūšanās ekonomikā, tad uh, Uh, visi šie uh, ieguvumi atkal samazināsies un būs arī dažādāks, citādāks uh, uh, ekonomikas resursu uh, sadalījums. Otrs veids, kā mēs varam skatīties uz uh, šīs krīzes ietekmi uz klimatu pārmaiņām, ir resursu sadalījums. Šajā grafikā jūs redzat, ka pēdējos gados no 2004. līdz 2007. gadam uh, pieauga investīcijas atjaunīgajās enerģijās, bet tas uh, samazinājās pēc tam. Kas, ko tad tas uh, deva? Tas deva eh, pieaugošas uh, atjaunīgo enerģiju kapacitātes un di, ko tad krīze ir izdarījusi, un šeit jūs redzat pa kvartāliem investīcijas no 2008. gada tās samazinās. Uh, arī 2009. gadā tās krītas. Viens uh, faktors tur ir bijušas uh, šīs stimulu pakotnes, un tādi izdevumi ir veikti dažādās valstīs. Un šajā grafikā jūs redzat, ko dara G20 valstis šajā jomā. Bet, protams, ir bijuši izaicinājumi. Uh, šos eh, līdzekļus arī tiešām izmantot. Tātad eh, lielais jautājums klimata pārmaiņu pārvaldībā ir, kā rīkoties ar eh, piesardzību, kā būt piesardzīgiem tagad un kā tomēr risināt klimata pārmaiņu izaicinājums nākotnē, kā uh, skatīt šīs schēmas no augšas uz leju, no lejas uz augšu, un Kopenhāganā par to runāja. Un visbeidzot, kā salāgot vienpusēju rīcību no valstu puses, no vienas puses un uh, kopējas rīcības. Manuprāt, būs tendence drīzāk uz vienpusēju rīcību, un tas radīs pārvaldības jautājumus. Uh, Un tagad par to, kā krīze ir ietekmējusi tirzniecību jaunatīstības valstīs. Runājot par tirzniecības apjomiem, Mēs vērojam 2009. gadā vislielāko kritumu, 12% kopš otrā pasaules kara, vislielākais kritums tas ir. Un šajā grafikā um, to varbūt nav īsti viegli saprast, bet uh, papildus Eiropai, kurai ir bijusi liela ietekme, tur Āfrika, tuvie austrumi un uh, Citas valsts arī uh, saskarās ar tirdzniecības apjomu samazinājumiem. Un tas ir radījis arī bezdarba pieaugumu. Mums ir visaugstākais bezdarbs, uh, un mēs tagad redzam, ka apmēram vairāk kā 200 tūkstoši miljonu cilvēku ir bez darba. Tad ir, protams, arī šie līdzekļi, kas tiek sūtīti uz uh, jaunatīstības valstīm samazinās uh, no cilvēkiem, kas strādā ārzemēs. Uh, dažām valstīm šie uh, naudas sūtījumi ir pat ceturdaļa no uh, nacionālā kopieņēmuma. Tātad šis uh, kritums tiešām ir būtisks. Un mēs redzam arī preču un pakalpojumu cenu uh, attīstību. Resursu cenas uh, pieaug, pēc tam tās samazinājās un uh, ietekmē ļoti būtiski valsts, piemēram, uh, Uh, Āfrikas kontinentu. Tātad mēs redzam, ka jaunatīstības valsts lielā mērā cieši no krīzes. Ko mums vēl vajadzētu atcerēties, ir tas, ka pastāv risks, ka protekcionisms varētu pieņemties spēkā. Līdz šim neesam vēl redzējuši tādu uh, Uh, tirzniecības barjeru parādīšanos. Un šajā grafikā mēs pat redzam, ka pēdējos sešos mēnešos G20 uh, valstu ieviestās tirzniecības barjeras uh, šo barjeru attiecība uz valsts, uz, uz pasaules tirzniecību pat ir samazinājusies. Bet tas um, nenozīmē, ka uh, viss jau ir garām, krīze vēl nav beigusies un uh, barjeras vēl var pieaugt. Mēs redzam, ka uh, pēt, tātad izmaksāšanas pret, pret eh, dempingu pasākumiem ir eh, samazinājušās, bet eh, tomēr trijās minūtēs, kas man ir atlikušas, ko es gribētu pateikt. Dažādas pārvaldības prioritātes, pie kurām jāpievēršas īstermiņā un arī vidējā un ilgtermiņā. Kā risināt lietas jau īstermiņā? Runājot par klimatu pārmaiņām, pirmā lieta, kas jāpatur prātā, ir tas, ka kaut kādā veidā mums ir jāsaglabā kopēja cena, kas var veicināt investīcijas. Esmu runājis ar valdībām, privātiem investīcijām. Un tāda cena kā tagad ir, tas neveicinās investīcijas. Otrakārt, mums ir jānodrošina, ka uh, līdzekļi zaļajām investīcijām, kas nav vēl izmantota, nepāriet uz citām jomām. Mums ir jārod kaut kāds veids, lai šis, uh, šis investīcijas tiek arī ieguldīts. Un vispēcot par klimatu. Mums ir jānodrošina, ka 30 miljārdu dolāru finansējums, kas tika solīts Kopenhāgenā, lai tas tiktu arī ieguldīts, iztērēts. Mēs jau tagad uh, esam pavadījuši četrus mēnešus 2010. gadā, un uh, mums uh, tiešām būs uh, problemātiski atrast ieguldījuma vietas, bet ja mēs uh, to neatradīsim, tad mēs grausim uzticību klimata sarunām. Vidējā termiņā mums ir jāpalīdz jaunatīstības valstīm. Tagad Brazīlija, Ķīna uh, ir risinājuši šo problēmu, bet Āfrikā uh, valstis, eh, piemēram, bankas eh, prasa divreiz lielāks procents, piemēram, par kredītvēstulēm. Mums ir jāsaglabā arī palīdzība eh, attīstībai, palīdzība tirzniecībai. Un mums ir jādomā arī, ko darīt pēc krīzes. Klimata pārmaiņu jomā mums ir jādomā par to, kā varētu mainīties šī schēma uh, bet kas šķiet tagad notiek, kad mēs veidojam šo režīmu elastīgāku, tas var būt uh, saprātīgi krīzes laikā. Bet mums vajadzētu tomēr rīkoties piesardzīgi. Mums ir jāveido monitoringa spējas uh, klimata pārmaiņu jomā ne tikai daudzpusē, bet arī valstu līmenī. Mums ir jārod finansēšanas mehānismi. Man šeit ir dažas idejas. Un vēl mums ir jārunā par šo te jautājumu, kāda ir saiknes starp tirzniecību un uh, klimatu pārmaiņām, ne tikai uh, eksporta kompensācijas, kā mēs regulējam privātos standartus un vidas standartus, kā mēs uh, cīnāmies pret uh, protekcionismu vidas uh, preču jomā. Un tad par tirzniecību mums ir jāpievērš tirzniecības pārvaldībai un ne tikai Doha sarunu kārtai. Uh, Monitorings, PTO caurskatāmība šeit ir ļoti būtiski jautājumi, uzlabot pieeju strīdu izšķiršanas mehānismam un ir arī jāveido tāds kā drošības tīkls uh, sistēmiskā līmenī visvairākajām ekonomikām. Ar to arī gribētu noslēgt un pārējo atstāšu diskusijām. Paldies! Tagad Norija Malīnas kundze, lūdzu. Good afternoon and... Uh... Labvakar! Vēlējos pateikties par uzaicinājumu uz šo uzklausīšanu. Sākumā varbūt paudīšu tādas vispārīgas pārdomas. Vai mēs atgūstamies no krīzes vai neatgūstamies? Rams Emanuels ir eh, paudis šo citātu man šķiet 2008. gadā. Un visi, kas eh, sadarbojas veicot globālās pārvaldības reformu, apzinās, ka krīze bija dramatiska, bet tā bija iespēja, lai saglābtu situāciju, ko jūs redzat šeit uz eh, žurnāla ekonomista vāka. Kas notika pēc 18 gadiem, pēc 18 mēnešiem? es izvēlējos citātu, kas ir cēlies 19. gadsimtā, jo mums ir jāsaprot, ka tās eh, tālajošās reformas, kas mūsu izt, uztverē bija nepieciešams, joprojām nav īstenotas. Mēs nesam pieredzējuši progresu. Uh, un mēs mēģinām vienkārši kaut ko uz ātru roku saglābt, neizskaužot problēmas to saknē. Mums tas ir jāpatur prātā, mēs nedrīkstam izlaist no rokām šo iespēju, jo tā ir, tas ir pareizais laika brīdis, lai uh, veiktu reformas. Ja mēs runājam par jaunatīstības valstīm, iepriekšēji runātāji jau to diezgan pamatīgi un dziļi aprakstīja, tādēļ es tagad neiedziļināšos detaļās, jo ir iespējams, ka jūs jau ar situāciju būsiet vairāk vai mazāk iepazinušies. Bet ja mēs runājam par to, kā krīze ir ietekmējusi jaunatīstības valstis un arī valsts ar zemu ienākumu līmeni, uh, Kā jau SVF pārstāvis teica, ka šajās valstīs tā neatstāja tik dziļu ietekmi kā valstīs ar augstāku ienākumu līmeni, jo tās nebija tik spēcīgi iet integrētas finanšu tirgos, bet tur krīze norisinājās tā lēni, daudz lēnākā tempā. Uh, Mēs redzējām, kas notiek kopienu līmenī, reģionu līmenī un nabadzīgi cilvēki un valstis, kur ir zemāks ienākuma līmenis, eh, spēja it kā atgūties no krīzes, uz to reaģēt labāk, bet tas tikai tādēļ, ka viņi paši tērēja savus rezerves. Un uh, kopienu līmenī jūs redzat, eh, ka cilvēkiem samazinās kapacitāte reaģēt uz krīzi, samazinās viņu ienākumu līmenis un ietaupījumu. Tā tad uh, Šis ir jautājums, kas mums sagādā bāžas, jo valstīs ar zemu ienākumu līmeni mēs nerunājam tikai par globālo krīzi. Kad mēs sazinājāmies ar šiem cilvēkiem, Viņi šeit nerunāja par uh, atšķirībām starp finanšu un ekonomikas krīzi, viņi te ne, nelietoja tādas terminas kā struktūrālā krīze un pašreiz rezervas ir izsmeltas, tādēļ atgūšanās no krīzes tieši šajās valstīs būs ļoti problemātiska. Ja mēs runājam par finansējumu veidiem, kas ir bijuši apgrozībā šajā attēlā, jūs redzat, ka vajadzības ir daudz augstākas, ņemot vērā ārējo pieejamo finansējumu, salīdzinot 2009 un 2010 gadu jaunatīstības valstīs. Privātais kapitāla apgrozījums 2010. gadā šajās valstīs ir gandrīz līdzvērtīgs nullei. Mēs redzam, ka pilnīgi eh, tāda patiesa simtprocentīga aizvietojuma šim privātā kapitāla trūkumam vēl joprojām nav. Mēs nerunājam eh, nevien par atšķirību starp dažādām summām un ienākumiem, runājot par valstīm ar zem ienākumu līmeni. Mēs eh, pieredzam arī ārējā kapitāla kustības palēnināšanos. Divas trešdaļas no piešķirtajiem līdzekļiem, ko šīs valsts saņem galvenokārt no SVF un uh, Pasaules bankas radīja jaunus parādus, tātad tie galvenokārt bija aizdevumi, ko šīs institūcijas sniedz jaunatīstības valstīm. Otrām kārtām, kurš tad saņem šos līdzekļus? Galvenokārt līdzekļi, kas tiek piešķirti valstīm ar zemu ienākumu līmeni, aptver tikai 2%. Citi saka, jā, ka varbūt uh, tā, tās nav tik augstas uh, summas, bet tie joprojām ir 7% no visas pasaules IKP, bet īstenībā šī summa ir daudz zemāka par to, kas būtu nepieciešama, lai sniegtu patiesu atbalstu. Trešām kārtām vēl kādas tendences, ko mēs vērojam un kas mums var radīt bažas, ir tas, ka valstīm Eh, sniedzot palīdzību starptautiskās finanšu institūcijas, vairāk eh, vēlas atbalstīt privātā sektora attīstību. Nu, īstenībā Tas varbūt pats par sevi nav nekas peļams, bet mums ir jāapzinās, ka šī finanšu plūsma ir ļoti nepastāvīga un valstīs ar zemu ienākumu līmeni valsts finansējums ir ļoti vājš, trausls. Mums ir jāsaprot, ko mēs īsti vēlamies panākt, vai mēs varam piedāvāt arī privātos resursus valstīm ar zemu ienākumu līmeni eh, ko reakcija uz krīzi ir nesusi šajās nabadzīgajās valstīs. Finanšu apgrozījums, finanšu plūsma, protams, šajās valstīs ir ļoti nopietni samazinājusies, un SVF ir pārņēmusi e, dažādu starptautisku institūciju lomu, tiek sniegti aizdevumi šajās valstīs, un, protams, aizdevumi spēlēs daudz nozīmīgāku lomu nekā līdz šim vismaz nākamo trīs gadu laikā. Otrām kārtām ņemot vērā finanšu palīdzības veidu, protams, daudz, rodas daudz parādi, daudz naudas tiek novadīts tieši privātajā sektorā, līdz ar to valsts finanses kļūst vārīgākas un eh, tas tikai palielina krīzes atkārtošanās iespējamību. Mēs, eh, mums ir jāpiedāvā šīm valstīm iespēja atgūties, ir jābūt arī politiskajām reformām, lai valsts varētu radīt jaunas darba vietas un eh, varētu uz krīzi reaģēt elastīgāk. Mums, protams, ir jāpadomā arī par to, kā mēs varam palīdzēt attīstības, jaunatīstības valstīm politikas vadlīnijas nacionālajā līmenī pietiekam labi īstenoti varētu uzlabot šo valstu elastību, spēju atgūties no krīzes cietieniem, triecieniem un Es nevēlos atkārtoties, es vienkārši vēlējos eh, apkopot, eh, kādas ir šīs dažādās kapitāla plūsmas. Ja mēs runājam par politikas vadlīnijām un stratēģijām, kas tiek piedāvāts jaunatīstības valstīm, Es šeit varu runāt par startautisko finanšu institūciju spēlamo lomu. Mēs varam ļoti daudz runāt par Eiropu, bet eh, jaunatīstības valstīm sniegtie aizdevumi ir uh, spēlē daudz lielāku lomu, jo tas var piedāvāt atgūties šo valstu ekonomikām, bet, protams, šeit ir jādomā arī par fiskālajām, monetārajām un struktūrālajām politikām, kas valstīm ir jāievieš, lai vispār varētu šos aizdevumus likt lietā. Pilsoniskā sabiedrība, akadēmiķi eh, ir kritiski vērtējuši to, kā SVF ir paudus ieteikums par politiskajām vadlīnijām, kas šajās valstīs ir jāizteno, piemēram, privātā sektora liberalizācija privatizācija, politiskās vadlīnijas, kas skar fiskālo sistēmu, aplikšanu ar nodokļiem, un krīzes kontekstā SVF nedēva labākos ieteikumus, kā šīm valstīm reformēt savus politiskās vadlīnijas. Man ir uh, jāoponē Van Selma kungam, viņš gan vairs neatrodas zālē, bet mēs vērtējām eh, tos aizdevumus, kas tika sniegti uh, valstīm ar zemu ieņēmumu līmeni, un īstenībā tas situācija tā nozīmīgi šajās valstīs nav uzlabojis jo projām fiskālai politikai ir jākļūst daudz elastīgākai, un tagad elastība ir ļoti zemā līmenī. Vans Elma kungs runāja par makroekonomisko politiku un par kapitāla kontroli. Uh, šādas iezīmes ir konstatētas, bet tās neradīja to uh, pārbīdi vai kapitāla nobīdi, kādu savā runā minēja Sēlma kungs. Ja mēs runājam par dažādām valstīm, viens no jautājumiem, ko Van Sēlma kungs minētu tieši šobrīd, ja viņš vēl atrastos zālē, ir jārunā par augstāku elastības līmeni, arī fiskālās un monetārās politikas ietvaros, protams, elastība šīm valstīm palīdzētu, bet ja to rīcībā vairs nav nekādu resursu, kas tad notiks? valstu parādi padziļinās un ir nepieciešamas jaunas pārvaldības reformas gan globālajā līmenī, ne tik daudz valstu līmenī. Protams, Startautiskais valodas fonds domā, kā sabalansēt šos deficītus, bet no otras puses SVF nepadomāja, kā varētu paaugstināt ieņēmumu līmeni šais valstīs, varētu padomāt par progresīvu. A, aplikšana ar nodokļiem, piemēram, uzņēmumiem varētu piedāvāt tās augtās nodokļu brīvdienas un tā tālāk. Ja mēs aplūkojam bilanču otro līmeni, ja mēs aplūkojam aplikšanu ar nodokļiem, ir jābūt uh, daudzpusējai informācijas apmaiņai, tas būtu patiešām izšķirīgi svarīgi, lai varētu uzlabot valsts ieņēmumu līmeni jaunatīstības valstīs, protams, eh, sniedzot informāciju daudz nacionālām kompānijām vajadzētu pateikt, cik daudz tās, eh, cik, cik liela, cik augsti ir to ieņēmumi jaunatīstības valstīs, un tam ir jāseko arī attiecīgām konsekvencēm. Uh, vajadzētu garantēt, lai daļa no šiem ieņēmumiem tiktu ieguldīti šo valstu atbalstā lai mēs uzlabotu globālo monetāro sistēmu. Eh, Skjopas kungs teica, un mēs dzirdējām, ka ir nepieciešams izveidot tādu globālu valūtu, kas būtu spēcīga visā pasaulē, un mums vajadzētu arī uh, izlabot eh, tās kļūmes, kas joprojām pastāv šajā sistēmā. Un ir valstis, kuras nedrīkstētu sistemātiski sodīt, jo sistēma līdz šim pret tām ir bijusi visai nelabvēlīga. Mums jāsaprot, ka monetārā sistēma īstenībā maksā vairāk nekā no tās ir iespējams iegūt. Es domāju, ka noteikti šie aspekti ir jāņem vērā un ir jāveic reformas globālajā līmenī. Un Es teiktu, ka ir nepieciešamas uh, reformas, uh, īpaši starptautiskajā valūtas fondā, un visbeidzot ir jāreformē tas veids, kā šie aizdevumi tiek piešķirti jaunatīstības valstīs. Uh, steidzīgi ir jāizveido uh, tādas struktūras, kas varētu šo aizdevumu aizņēmumu sistēmu padarīt leģitīmu un kas varētu nest cerētos augus jaunatīstības valstīm, lai uh, tie būtu konkrēti taustām ieguvumi, lai valstis ar aizdevumu palīdzību varētu īstenot tādas politiskās vadlīnijas, kas uzlabot izaugsmas rādītājus un varētu radīt uh, patiešām ilgspējīgu izaugsmu un attīstību. Un protams, ir jāizstrādā arī konkrēti mehānismi, kas varētu palīdzēt cīnīties pret eh, parādu krīzi nākotnē, ja tāda radīsies. Nu, eventuāli mēs nepieļaujam, ka tā radīsies automātiski, bet ja eh, valsts ar ko tāds askartos un būtu izstrādāt mehānismi eh, ātrai reaģēšanai, tad tas nāk tikai par labu. Paldies! Tagad būs jā, jautājumi. E, mēs... Paldies, priekšstādāja kungs, un paldies par šīm trim prezentācijām. Es uh, uzdošu jautājumus blokā, un tad jūs varat paši izvēlēties, uz kuriem jūs gribat atbildēt un kurš grib atbildēt. Tad, tad raugoties uz jaunatīstības valstīm. Es uh, piekrītu daudz kam, ko jūs teicāt, arī tam, ka tās uh, skar krīzi. Dohas saruna rauns slikti sākās, un visi saruna raundi ir ļoti sarežģīti, bet nu šis sākās neveiksmīgi. Un mēs redzam, ka krīzes ietekme nedara lietas uh, vienkāršākas. Attiecībā uz attīstības valstu uh, skatījumu. Nu, šādas uh, bagāto valstu protekcionisma tendences redzamas, bet, piemēram, Indija, kāda interese ir tai uh, noslēgt toks raundu ar uh, pašreizējiem noteikumiem un nevis, uh, teiksim, raudzīties tikai uz lauksaimniecības attīstību šajā valstī. Otrs jautājums. Uh, jau arī pirmajā panelī mēs par to runājām. Un tas ir saistīts ar mūsu uh, raizēm uh, un klimata pārmaiņu ietekmu uz jaunatīstības valstīm. Kā būtu pieņemam lēmumu globālā līmenī? Ir uh, Kopenhāgenes secinājumi, tie netiek īpaši labi pielienotie, PTO arī tieši tāpat, un uh, citi citos jautājumos arī lietas ne, virzās pārāk ātri. Nu, nav tāda brīnuma risinājuma, bet ko darīt? Ja runā ar Paskalu Lamī, viņš saka, jā, nu, viss ir vienādi un nav tādas atšķirības lielas pirms tam, un, bet, nu, tā virzīšanās uz priekšu nav ļoti izteikta. Kā vajadzētu darbie, darboties, lai būtu līdzeklis, lai šos uh, pasākums veiktu un sākt īstenot globālā līmenī. Vai jūs domājat, ka esam attālējušies no Vašingtonas secinājumiem, jeb uh, uh, SVF ieteik, ietekme aktīvi darbojoties? Un Malins kundze divi specifiski jautājums. Viss tas, ko jūs teicāt uh, par dzeramo ūdeni un par iespēju uzlikt nodoklis, nodokli attiecībā uz uh, resursu izmantošanu. Nu, mēs esam daudzkārt par to jau uh, diskutējuši, bet tas, ko jūs sakat, ka šajās valstīs ir noteikti no, nosacījumi, bet es zinu, kādu atbildu dotu daudzi bagāto valstu uh, pārstāvi. Uh, arī attiecībā uz uh, uzņēmumu sociālo atbildību, kāds ir uh, sarežģītuma līmenis šim konceptam. Un vai mēs varētu, teiksim, attīstīt tādu pieeju, jūs arī runājat par šo nosacītību attiecībā uz aizdevumiem, uz to, kā tiek dot aizdevumi šajās valstīs un ko vajadzētu darīt. So, with... Varbūt eh, kundzei dosim vārdu pirmajai, un pēc tam nākamie runātāji varēs izteikties. On uh, conditional. Ja mēs runājam par dažādiem nosacījumiem, protams, man nav pietiekami daudz eh, laika, un es varētu desmit stundas runāt par visiem šiem jautājumiem, bet tas ir viens no priekšlikumiem, ar ko es nācu klajā pašā savas runas beigās kā tiek eh, sniegti šie aizdevumi dažādās valstīs. Eh, varbūt aizdevumiem nevajadzētu balstīties uz tādiem priekšnosacījumiem, kas tika izmantoti pēdējo 30 gadu laikā, tie bija visai vecmodīgi. Mums varbūt vajadzētu balstīties uz savstarpējiem noteikumiem, kur ir iespējama arī pietiekama laba atskaitīšanās. Un viņiem varbūt nevajadzētu atskaitīties eh, par tik daudz eh, fiskālajiem aizņēmumiem. Viņiem, protams, eh, aizņēmums niedzē, sniedzējiem vajadzētu varbūt atturēties no iejaukšanās dažādos ekonomiskās un fiskālās politikas vadlīniju uzstādījumos. Mēs, protams, saprotam, ka makroekonomiskajā politikā sniegtie ieteikumi, kas tika sniegti no donoru puses, kas nāca no ziemeļiem un gāja uz dienvidiem, bieži vien bija aplami. Tas jau bija aplami sniegt šāds ieteikums tepat Eiropā, bet jaunatīstības valstis tas skār vēl ļaunāk. Un SVF pārstāvis teica, ka mēs naudu sniedzam jebkuram, un mēs sniedzam arī ieteikums jebkuram, uzskatot, ja šie ir pareizie ieteikumi, bet īstenībā jaunatīstības valstīs nevar mērīt visu ar vienu mērauklu, ar tādu pašu mērauklu, ko mēs izmantojam pašmājās, sniedzot ieteikumus makroekonomikas un mikroekonomikas politikā. Es ceru, ka būšu ar uh, savu pēdējo atbildi, arī atbildējis uz jūsu jautājumu. Tātad tika izteikta interese privatizēt un liberalizēt vairākus sektors jaunatīstības valstīs. Es šeit nevarā, nevēlētos runāt par kaut kādām konspirācijas teorijām, bet, protams, šāda interese ir nākus par labu ziemeļu valstīm. Privatizācija konkrētos sektoros, piemēram, finanšu sektoros, ir pavērus jaunas iespējas šim sektoram tieši attīstītajās valstīs, un, protams, ka nevajadzētu uh, šiem ieteikumiem, kas tiek sniegt no mūsu puses, ļaut iespieties uh, saņēmēju valstu politikā tik tālajušā veidā. Protams, varētu piedāvāt ieteikums, kā pārvaldīt kapitālu, kā pārvaldīt fiskālo politiku, tos varētu uztvert pozitīvi, bet nevajadzētu mēģināt kontrolēt pilnīgi visu kapitālu plūsmu. Mums nevajadzētu baidīties no protekcionismi, ja tiek aizsargātas uh, industrijas, ja tiek aizsargātas konkrētas rūpniecības jomas, tas, tas nevienmēr ir slikti. Paldies! Turpin Goša kungs, uh, atbildot uz Pervanšas kundzes pirmo jautājumu. Es uh, nepārstāvu Indijas sarunu vedējus Ženēvā, bet ko es jums varētu teikt? Mums varbūt vajadzētu to aplūkot no diviem dažādiem redzeslēņķiem. Tā tad e, tās intereses, ko valsts pārstāv, tad, kad tās ved sarunas par dažādiem nolīgumiem. Otrām kārtām, kā šis režīms darbojas. Ja jūs domājat tikai par merkantilām interesēm, mēs varam nonākt pie secinājuma, ka īstenībā neviens nevēlētos atteikties, piemēram, no protekcionismu lauksainiecības jomā, vai nu tā būtu Indija vai ASV vai Eiropas Savienība. Tālāk mēs vedam sarunas dažādos fórumos. Indija ved sarunas par tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību un iespējams, ka šis nolīgums tiks parakstīts jau šī gada beigās. Mēs te nerunājam par to, uh, kā atrisināt, vai šīs problēmas ir iespējams atrisināt vai nē. Mēs domājam par piemērotiem risinājumiem. Man tādas cerības eh, radīja tas, ka pēdējā ministru tikšanās, kas notika pagājušā gada eh, beigās šī gada sākumā, vairākas valsts - Indija, ASV, Eiropas Savienība, Ķīna, kurām bija ļoti atšķirīgas intereses, varu pieminēt šeit arī Brazīliju, tām bija ļoti atšķirīgas intereses attiecībā uz tirzniecību, bet tās visas vēlējās pārbaudīt to, kā darbojas šie noteikumi. Es saprotu, ka mums beidzot ir jāatzīst, ka pārvaldība ir jāreformē un mums vajadzētu koncentrēties nevien uz sarunām kā tādām, ir jāpadomā par to, kas notiek pārvaldības struktūrās. Uh, Un mums ir jādomā par robustākiem monitoringa mehānismiem, mums ir jābūt piekļuvēji strīdu risināšanai. Un ja mēs runājam par strīdu risināšanas mehānismiem, tie varētu nākotnē sarežģīties, ja piemēram uz galda parādīsies arī vides jautājumi. Otrais jautājums ir daudz uh, aptverošāks un sarežģītāks proti. Uh, Eh, kādi ir šie pārvaldības elementi, un es nedomāju, ka šeit varētu būt tāds viens vienīgs pareizais modelis. Ja mēs eh, iepazīstamies ar vairākiem jautājumiem, un ir vairāki mm, darbinieki, kas to ir pētījuši, bet es vēlējos pieskarties tikai trim aspektiem. Pirmām kārtām, eh, ar kādā formātā mēs runājam par klimatu pārmaiņām, kāda forma bija Kopenhāgenes konferencei, vai šī arhitektūra no augšas uz apakšu bija pietiekami veiksmīga, un pie sarunu galda mēs nevarējām pārliecināt pilnīgi visas valstis. Tādēļ varbūt šai arhitektūrai vajadzētu būt tādai elastīgākai, netik robustai. Un tālāk, ja mēs runājam par politisko pieredzi, ir jāizstrādā arī konkrēti kritēriji, kā mēs salīdzinām veiktos centienus, ko mēs piedāvāsim nākamajās sarunās. Un pie nākamā sarunu galda, vai elastība ļaus noslēgt vairākus eh, daudzpusējus līgumus cīnoties pret klimata pārmaiņām, vai divpusēji līgumi vai līgums starp atsevišķām valstīm izslēgs no nolīguma uh, daudzas uh, nabadzīgās valstis, vai, piemēram, tur Brazīlija vienosies ar Ķīnu un tā tālāk, tālāk runājot par finansējumu. Es nedomāju, ka šeit ir viens vienīgs pareizs modelis, bet ir jāievēro arī konkrēti vienot principi. Tālāk finansējuma mērogs. Mums ir dažādi aprēķini, kādam ir jābūt šim finansējumam. Bet E, valstis joprojām par finansējumu mērogu nav runājušas. Ir jārunā arī par uh, elastības iespējām, kam tiek piešķirta aizdevuma, kam tiek piešķirti granti, kādiem uh, projektiem tas viss tiek piedāvāts. Mēs šeit nerunājam vainu, vainu, nē, mums jārunā par dažādu parametru apkopojumu. Kā mēs varēsim garantēt caurskatāmību piešķirot šos līdzekļus? Uh, Un vēl eh, man pašam ir jāuzdod liels jautājums, kā, šie, kā šīs saistības var padarīt uzticamas. Kopenhāgenes konferencē jau izskanēja daži ieteikumi, un mēs varam turpināt tos padziļināt, bet ir vairāk jautājumu, uz kuriem atbildes vēl neesam dzirdējuši. Tālāk, kāda informācija valstīm ir nepieciešama? kā varētu radīt salīdzinošā izvērtējuma mehānismu, kas nemēģinātu pretstatīt, piemēram, attīstītās valsts jaunatīstības valstīm. Tas ir eh, divvirziena ceļš kā var uh, garantēt šo centienu turpināšanu, kā var garantēt uh, finansējumu secīgumu. Es atvainojos, ka izteicos pārāk ilgi, bet tie ir visi jautājumi, kas urda arī mani, un mums ir jārod arī nepieciešamais finansējums. Paldies, Batačarais kungs, ļoti lakoniski. Ja mēs runājam par dažādiem nosacījumiem, jums jādomā par trim dažādiem veidiem. Tātad pirmais ir Vašingtons konsensus, kur mēs runājam par ideoloģiju un vienotību. Otrām kārtām sociālie aizsardzības pasākumi mēs visi tiem ticām, bet mēs nezinām, kurš to nosaka, vai tie tiek noteikti Vašingtonā, vai valstis pašas tos var noteikt. Un trešie, trešā nosacījuma kategorija uh, ir uh, pārvaldības nosacījumi. Arī to mēs vēlētos redzēt šajos kopīgajos parametros, bet kur tas tiek noteikts - Vašingtonā vai saņēmēju valstīs? Ja mēs runājam par globālo pārvaldību ekonomikas un finanšu jomā, ir divi nopietni mērķi, kas būtu jāsasniedz. Tātad kā G20 varētu padarīt leģitīmu un efektīvu, un otrām kārtām, kā reformēt startautiskās finanšu institūcijas. Es šeit runāju par pārvaldību varbūt tik daudz tālāk. Lai G20 pārvērstos efektīvā formā, es varētu teikt, ka esmu varbūt vienīgā persona šajā telpā, kas ir piedalījusies jebkurā G20 sanāksmē kopš 1999. gada. Ne kā loceklis, bet kā novērotājs, bet esmu piedalījies arī vairākās G8 un G7 sanāksmēs. Un, protams, Vai G20 varētu padarīt par efektīvāku institūciju? Es noteikti varu atbildēt pozitīvi uz šo jautājumu. Kas mums ir jāpaveic nākamā gada, nākamo divu gadu laikā, tas nesīs uh, līdzi ļoti tālajošas sekas. Un priekšsēdētāja kungs, uh, es tagad varu atsaukties uz jūsu jautājumu. Ja mēs E, mēģināsim pret izaicinājumiem cīnīties, vai mēs būsim spēcīgāki bez G20 nekā ar šī fóruma palīdzību. Es domāju, ka G20, es jums varu sniegt vairākus piemērus un e, tā sauktie Obamas priekšlikumi. Tātad G20 ir zināms spēks un ietekme, tas cilvēkus var uh, padarīt par sarunu partneriem. Un, protams, G20 spēks aug no stundas stundā, runājot arī par atskaitīšanās spēju, tiek uh, arī mērītas dažādas apņemšanās un saistības. Tālāk par reformām ir nepieciešamas augstākas ambīcijas, modelis ir jāgroza un ir jāmaina arī pārvaldības struktūras. Visi šie elementi ir ļoti cieši sasaistīti. Es jums pastāstīšu nedaudz par Pasaules banku. Pēdējā pēdējā attīstības komitejas sanāksmē, jebkuras attīstītas valsts ministrs, kas izteicās, arī mēs varētu runāt par Eiropas ministriem, bija ļoti skeptiski noskaņot runājot par to, ka val, eh, val, Pasaules bankai būtu nepieciešams vairāk kapitāla. Uh, Un e, jaunastīstības valsts ministrs teica, Pasaules bankai ir jābūt spēcīgākai un pārliecinošākai un ir jāpaukstina tās kapitāls. Kādēļ tāda viedokļu atšķirība? Es bieži vien saku, ja jūs nevēlaties ieguldīt savu naudu, tas ir ļoti labi. Mēs varbūt varam ieguldīt eh, trīsreiz vairāk nekā Pasaules bankā ir nepieciešams. Ļaujiet mums to izdarīt, bet eh, tas nesīs līdz zināmas pārvaldības reformas. Šī ir ļoti laba doma, jūs radīsiet jaunu atbildības līmeni. Tādēļ jums, kā Eiropiešiem, dažreiz varbūt ir jārunā pārliecinošāk, un beigās jūs varat izveidot arī efektīvāku institūciju. Paldies! Paldies! Vai es arī varētu uzdot pāris jautājumus? Pirmkārt, tāds provokatīvs jautājums. Vai mums nevajadzētu tādu kā PTO Eh, tad arī tādu pasaules finanšu organizāciju, kas strādāt līdzīgi kā pasaules tirsniecības organizācija, nosaka standartus, ir tiesīga um, monitoringu veikt un arī ar tādu kā sankciju mehānismu būtu aprīkota. Un eh, tā, tie, kas būtu biedri šajā organizācijā, tad būtu viņiem jāievēro šie noteikumi. Tas bija pirmkārt. Otrakārt, raugoties uz jaunatīstības valstīm, es domāju, ka tās varbūt atšķirīgā veidā, bet tomēr cieš no līdzīgām problēmām. Ir ēnu ekonomika, nemaksāti nodokļi, ir korupcijas līmenis, kas noteikti ir augstāks nekā tam vajadzētu būt. Un man šķiet, ka runājot par eh, dažādām glābšanas pakotnēm un eh, palīdzības, eh, atbalsta palīdzību, attīstības palīdzību, tad mēs sistemātiski nepievēršamies šiem jautājumiem, ko tur varētu darīt. Un tad Malinas kundze teica, ka netika, nenotika atkāpšanās no vecajām paražām, vai mums tiešām nevajadzētu pēc krīzes atkāpties no vecajām metodēm. Uh, Uh, dažādos veidos. Kā mēs redzam, mēs redzam Eiropā, ka ir jāatsakās no tā, ko kādreiz mēs domājam, ka tas ir pareizais veids. Un es jums to saku pat, ja esmu liberāls, un es pirms trim gadiem nebūtu pat domājis, uh, kādi priekšlikumi varētu būt pareizi, kamēr tagad tie tiek uzskatīti par pareiziem. Tātad uh, visbeidzot, Āfrika. Jūs varbūt varētu pastāstīt, ko jūs par to vērē, vērtējat. Un Paskals laikam grib uzdot arī jautājumu, tad jūs varētu atbildēt, un tad mēs varētu noslēgt mūsu darbu. <coughs> Other, uh, Godātie uh, deputāti, mēs pirms dažiem mēnešiem tikāmies ar uh, Starptautiskās darba organizācijas valdes pārstāvjiem, un uh, viņi pieturās pie SVF, eh, tad, ka vajadzētu vairāk pieturēties. Ko jūs par šo priekšlikumu domājat? Vai varētu būt tāda, tāds kā kopu uzņēmums eh, STO un SVF dodas uz eh, valstīm, dod aizdevumu, tātad ir ne tikai finansiālā, bet arī sociālā puse. Tātad šīs prasības varētu iekļaut arī sociālos nosacījumus. Uh, Otrs jautājums par klimatu pārmaiņām un tirzniecību. Ko jūs domājat par tādu kā pievienotās, pievienotā oglekļa nodokli? Par šādu priekšlikumu tas darbotos kā pievienotās vērtības nodoklis un ļautu dažādajiem reģioniem uh, um, pasaulē strādāt ar uh, atšķirīgām oglekļa cenām un tādējādi veidot uh, vienādu spēles noteikumus. Ko jūs par to domājat? So, like to start? Kurš vēlētos sākt? Semora. Lūdzu. Semors kundze. par šo te e, līdzīgo jautājumu. Ja SVF sadarbotos ar citām aģentūrām, jā, tas ir e, bijis kā eksperiments Ukrainā un tā tālāk. Tas ir labāk, jo tas iekļauj arī citas perspektīvas. Un tomēr viena no struktūrālajām problēmām SVF ir e, tāda institūcija, kas nebija dibināta, lai strādātu ar uh, jaunatīstības valstīm nav uh, attīstības valstu ekonomistu šajā organizācijā, un tā ir problēma. Uh, tā loma, kas viņiem ir attiecībās ar uh, zem ienākumu valstīm, nav tāda piemērota. Tātad tas ir tāds varbūt labs īstermiņa risinājums, bet ilgtermiņā ar to nepietiek. Runājot par standartiem. Uh, finansējuma standartiem. Ja nemaldos, tad tas ir finansējums no ziemeļiem uz dienvidiem. Jā, kāpēc nē? Bet um, jūs teicāt, ka jūs kā liberālis uh, negribētu varbūt atkāpties no ierastajām metodēm. Es tā kā esmu vairāk no kreisās pārna, man varbūt to nevajadzētu teikt, un tomēr es. Uh, E, gribētu teikt, ka varbūt, ka nevajag radīt e, jaunu institūciju, ja jau ir standarti. Runājot par standartu noteikšanu e, palīdzībai, tad ir Parīz deklarācija, SAO un ANO ietvaros arī tas tiek risināts, tātad varbūt mums vajadzētu paraudzīties, kā to visu labāk ieviest. Varbūt, ka nevajag jaunu pasaules finanšu organizāciju, vienkārši jāievieš esošie noteikumi. Svarīgi ir tas, ka par šiem standartiem ir jāvienojas savstarpēji un ir jābūt sarunu procesam, kuru abas puses uzskata par leģitīmu, jo tas, kā šobrīd palīdzība tiek sniegta, tā netiek uzskatīta par leģitīmu un līdzsvarotu vai nu tas ir attīstības sadarbības fórums vai kāds cits, tam ir jābūt tādam fórumam, ko pieņem abas puses. Un atkāpties no ierastajām metodēm, es varbūt pareizi neizteicos, bet jā, tas ir tas, kas, manuprāt, ir jādara. Es gribētu kritizēt, ka tas nav tas, ko mēs redzam. Uh, Un iepriekšējā panelī pēdējais runātais teica, ka mums Eiropā nav tradīcija izmantot spekulatīvās aktivitātes. Mēs drīzāk esam savu iztiku vienmēr pelnījuši ar, ar rūpniecības preču ražošanu. Tātad šāda veida attīstības stratēģijas, industriālās politikas uh, E, ir tieši tās, kas nav bijušas pieejamas jaunatīstības valstīm pēdējos 30 gados, tātad varbūt tiešām vajadzētu kaut ko mainīt. Pavisam ātri. Vienīgais jautājums, uz kurus varētu atbildēt, ir e, pievienotais oglekļu nodoklis. Un mans personīgais viedoklis ir, ka oglekļa nodoklis ir labāks veids nekā globāli koordinētā globāli koordinēta oglekļa tirzniecības sistēma dažādi iemeslu dēļ, tāpēc, ka kvotas tad ir jāsadala un um, korupcija, kas ir saistīta ar monitoringu un pārbaudēm un tā tālāk. Un tomēr es domāju, ka oglekļa pievienotā nodokļa jautājums, tur mums ir jārunā par vismaz trim jautājumiem. Viena ir, ko saka vienmēr Ķīna. Viņi eh, kļūst par lielu emitentu, nevis tāpēc, ka viņi to grib, bet viņi vienkārši ražo. Viņi ir pasaules rūpnīca. Un ja mēs uzliekam pievienoto oglokļu nodokli, tad eh, mēs redzēsim, kādu ietekmi tas atstās uz Ķīnas ražotājiem. Tur būs zināma ietekme, kā uh, rīkoties ar uh, šo te oglekļu noplūdu geogrāfiskā veidā un ko tas nozīmē uh, atsevišķu sektoru konkurētspējai. Bet vēl viens uh, svarīgs jautājums ir, kā uh, koordinēt to visu dažādās tieslietu sistēmās. Protams, ka var uzlikt zināmas noteikumus un tur būs dažādi rezultāti, bet ir arī iespēja, un tas jau ir teikts, varbūt, ka SVF varētu būt viens fórums, kurā varētu uh, koordinēt uh, nodokļus. Un vēl viens jautājums, vai šie te finanšu līdzekļi, kas tiktu iegūti, uh, tiktu saglabāti tikai uh, vienā robežās, kur tie ir iegūti, vai tie varētu aizplūst tālāk. Uh, Tātad vai arī varētu būt kaut kāda jaukta sestājuma, ka šie resursi tiek novirzīti uz jaunatīstības valstīm. Atbildot uz jūsu jautājumiem pavisam ātri, Pasaules finanšu organizācija, lai reglamentētu uh, pasaules finanses, ir vajadzīga makrodimensija, tur ir uh, Un tad ir mikrodimensija, tās ir ne tikai bankas, bet vērtspapīra tirgi, apdrošināšana, bankrota procedūras, grāmatvedība un tā tālāk. Un kas mums tagad ir regulātoru un standartu noteicēju tīkls, kas satiekas Finanšu stabilitātes padomē. Un, uh, finanšu pārvaldības uh, padome būtībā ir kļuvusi par G20. Vai jums tas patīk vai nē, bet tāda ir situācija. Patiesībā situācija ir eh, labāka nekā iepriekš tas bija. Tātad mm, to iemeslu dēļ, ko jūs minējāt, būtu varbūt vienkārši izveidot pasaules finanšu organizāciju, jo tā uh, kļūtu par tādu jumtu organizāciju visām šīm organizācijām. Uh, Tālāk ēna ekonomika un korupcija. Tas ir ļoti būtisks jautājums, bet paraudzīsimies uz faktiem. Resursu mobilizācija vietējā līmenī e, visās jauntīstības valstīs ir strauji pieaugusi pēdējos desmit gados. Piemēram, Indijā šobrīd uh, tie ir 35 līdz 40 procenti no IKP, Latīņamerikā uh, Tas ir pieaudzis par 30%, pat Āfrikā tas ir pieaudzis par 30%. Tātad visas šīs valstis, acīm redzot, kaut ko dara pareizi, kaut gan tam ir jādara vairāk. Atkāpšanās no vecajām metodēm. Viena no lietām, par kurām mēs dzirdējām sūdzības krīzes laikā, bija tas, ka pilnībā atkāpās no vecajām metodām uh, Uh, metodēm jaunatīstības valstīm, bet uh, vecajās, at, attīstītajās valstās tika ievērots vecās metodas. Un vispēcot Ķīnu un Āfrika. Gribu jums tikai teikt, ka Ķīnas un Indijas un citu spēlētāju uh, lomā ir uh, daudz lielāka sadarbība un atbilstība. DAK valstis uh, 80% no palīdzības ir budžeta atbalsts un sociālais sektors Ķīnā, Indijā un citur. 80% ir uh, infrastruktūrai. Ķīna, Indija un Arābu fondi tagad finansē uh, pusotru reizi vairāk infrastruktūras Āfrikā nekā Pasaules banka, Āfrikas attīstības banka un visi ko, pārējie rietumu donori kopā. Tā ir savstarpēja sadarbība. Un tagad eh, Āfrikas enerģijas kapacitāte pieaugs par sešām reizēm. Tātad jūs gribat šo papildināmību, bet jūs gribat arī atskaitīšanos un caurskatāmību. Un ar to arī noslēgšu. Paldies! Pervanš, vai tu gribēji vēl izteikt kādas nobeiguma piezīmes. Paldies, un kā bieži šajās uzklausīšanās ir ļoti sarežģīti nu, izteikt tādu apkopojumu, kas būtu sintētisks. Nu, vēlos pievērsties tikai pāris tādām detaļām, kas ir nozīmīgas. Un to, ko mēs uzklausījām. Nu, un, protams, mūsu galvenie runātāji to arī pieminēja. Panas Kopskungs arī tas, ka uh, Eiropas uh, Savienība, ja tā nevadīs situāciju, tad tā varētu būt uh, upurs krīzai un arī upurs neiziešanai no krīzes un saistībā ar to. Arī atbildot uz vienu no jūsu jautājumiem, priekšstādātāja kungs, mums vajadzētu pārdomāt vēl vienreiz to, kā mēs uh, mūsu iejaukšanos un arī mūsu publisko sektoru pārvaldām. Un kā daudzi no tiem, kas uh, uzstājās, tas būtu tāds izšķirīgs uh, elements. It īpaši arī uh, par neveiksmi, kāda ir bijusi attiecībā uz Eiropas Savienības ekscelenci, raugoties uz attīstību tās teritorijā. Un arī tās jomas, kuras tika šeit minētas Un um, runāju tagad arī ar uh, Karaskunga tautas partijas koordinātoru, arī par izglītību un papildinājumiem. Nu, katrā gadījumā jāsaka, ka mūsu skatījumā pienākums pārdomāt par Eiropas darbību ir jāskata atšķirīgi nekā tas, ko mēs darījām saistībā ar Lisabonas uh, stratēģiju un šo izcilības modeli. Tagad par reģionālo integrāciju, startautisko integrāciju. Ideja, ka Eiropa nevar gaidīt, tā ir jārīkojas un arī startautiskā līmenī kas nozīmē, ka, nu, jādara dažādas lietas a, paralēli, bet tas jau ne, e, nav savādāk, nekā a, tas ir sākumā. Mēs jau, kā lai saka, negaidījām a, līdz pilnīgai attīstībai, kad a, sākām paplašināšanos un tā tālāk, un tas neatrisināt arī pilnīgi visas a, mūsu, kā lai saka, problēmas arī par fiskālo aizplūšanu, a, nu, tikai pievēršoties a, Šveicai un citiem jautājumiem. Nu, katrā gadījumā šeit ir, nu, ir vajadzētu tādas dziļas pārdomas. Tagad par starptautisko mm, ideju par to, ka š, uh, par rezervju sistēmu un šīs tā ir, nu, par vienas, teiksim, valsts manu valotu un ka monetārā starptautiskā līmenī tas varētu radīt tādu trauslumu. Uh, Um, visu fondu kontekstā. Un es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi. Tāpat arī atsaukšos uz uh, ideju par to, ka jādiskutē pasaules līgumā par uh, tirdzniecību un uh, mājas kursiem. Un visbeidzot arī tas, ko jūs noslēgumā pieminējāt par to, ka varētu radīt tādu finanšu organizāciju pasaules līmenī. Bet, nu, defilīcija. Uh, Uh, ir tāda, ka nu, praktiski SVF varētu pilnībā izmantot savu uh, mandātu uh, un šādi varētu virsēties uz priekšu, šādi varētu virsēties fondu pārvaldē. Un tas arī ļoti nozīmīgi Eiropiešiem kopumā, un tad tam būtu noteikts konsekvences. Tagad par otro paneli. Ideja par to, par šādu uh, globālas pārvaldības izveidošanu un Eiropai īpašu atbildību. Jā, mēs daudzam piekrītam šajos jautājumos, bet nu, ats, uh, atsaucos uz runātāju teikto un uh, salīdzinājumu ar spēļu laukumu ASV. Šī ideja, ka ir tādi tīkli un elementi aktivitātēs attiecībā uz kurām delokalizācijas arguments vai arī šī doma par uh, finanšu delokalizāciju no, no, no, no Parīzes, no citām, un respektīvi uh, laimspēles un arī uh, derības lēkšana. Vēlreiz atgriežoties pie analīzes par pārāvumu kāds ir šajā kapitālismu definīcijā tāda, kāda ir ziņām pēc otrā pasaules kara. Uh, un tā attīstība. Un mūsu vārdiem sakot, nu, sākumā bija, teiksim, tādi, tādi uzvars uh, elementi, un pēc tam attīstība tāda, kuru varētu vai vēl dot. Par pēdējo panelu runājot, es uh, atvainojos, bet mēs tā ļoti ātri viss izskatām. Es uh, atgriežos pie idejas. Uh, ka nevar tos pašus risinājumus atrast pilnīgi visiem jautājumiem, gan globālā līmenī. Pat ja uh, katreiz ir tādas problēmas, kas ir gan uh, leģitimitātes saistītas vai arī efektivitāti un reprezentativitāti. Domāju, ka tie ir izšķirīgi nozīmīgi elementi, ja vēlamies um, doties uz priekšu. Tagad par G20. Nu, būtībā mans iespējas ir tāds, ka konsens G20 ir labāk nekā G7, bet tās nav pasaules beigas. Mēs to varam vērtēt kā uh, tādu soli labākai pārvaldībai. Nevaram palikt, uh, ir jāturpina kustība nu, negribējām īsti tādu uh, uh, reformu visās uh, starptautiskās organizācijās, un tagad ir kā, kā 7, kā 20, un mēs Eiropieši tiekam, at, mums atgādina par mūsu atbildību. Atgriežos pie jautājuma par jaunatīstības valstīm un par atbildību, kāda ir attiecībā uz aizdevumu nosacījumiem. Es gribētu uh, pievērst uzmanību gan valsts, gan arī privātiem aizdevumiem. It īpaši tādēļ runāju par uzņēmumu sociālo atbildību. Jo man liekas, ka šis jautājums par sociālo atbildību uzņēmumiem ir tāds, ko bieži izmanto starptautiski uzņēmumi vienkārši mm, mm darbībai jaunatīstības valstīs, bet tas nav pietiekami. Uh, Mēs redzam, ka ar šiem konceptiem Eiropā dažkārt ir tādi uzņēmumi, kas nu, nepiemēra cienīgi izturējušās jaunatīstības valstīs. Uh, Šī uzklausīšana bija ļoti, ļoti interesanta, bagātīga, un kā referente vēlos pateikties visiem tiem, kas ar analīzi, aprakstu un stāstījumiem ir devuši savu ieguldījumu. Priekšsēdēs. Paldies, Pervanš, un gribētu pateikties visiem dalībniekiem, arī tiem, kas ied, eh, piedalījās otrajā panelī par jūsu laiku un par jūsu pat cietību tik ilgi izturot. Liegt sie halt genau. Jetzt, ja, genau.